Buenos días. Esiet sveicināti. Uh, primero empezamos a... Pirmkārt, apstiprināsim eh, mūsu vakardienas eh, koordinatoru lēmumus, kad tika pieņemts sekojošie lēmumi. Pētī gatavos īsu priekšlikumu rezolūciju saskaņā ar eh, reglamentu par eh, notikumiem Japānā tālāk. Saskaņā eh, vairāks lūgumraksts tiek pārcelti uz aprīli, bet tad lūgumraksts 87 tūkstoši. Eh, vēl divi lūgumraksti tiks iekļauti marta darba kārtībā tiks iekļauti marta darba kārtībā sekoši lūgumraksti. La 671 de 2018, la 954, la 352, la 423 y la 548 del 2019. Se rechazó la. Tika nolaidi, noraidīts priekšlikums iekļaut, e, no, noraidīts vairāki lūgumraksti, savukārt sekojošie lūgumraksti. 58-2019 y 938-2012 eh, se incluirán en el orden del día. De... Tiks iekļaut aprīļa darba kārtībā. Tālāk lūgumraksts numur 38. 2019 tiks skatīta komiteja, kad būs saņemta komisijas atbilde. Tālāk sekojuši lūgumrakstīs y 1721 del 2013 se incluirán en... Tiks iekļauti maija darba kārtībā. Tālāk par atzinumiem runājot. Netiks eh, gatavots eh, ziņo, atzinums par ieroču eksportu, tiks gatavots atzinums par eh, nevienlīdzību darba tirgū, ECR grupas deputāts būs eh, referents pār Turciju. Tālāk informācijas eh, apmeklējumi tiek pārcelti uz otro pusgadu, uz Poliju un eh, arī uz Juvendam. Un par semināriem tiek apstiprināti sekojošie. Pirmā par Eh, kalnu rūpniecību Eiropas Savienībā un par komisijas lomu lūgumu rakstu skatīšanā. Tiks eh, lūks, lūgts noturēt arī eh, semināru par LGBT tiesībām. Un par uh, Eh, koordinatori pieņēma zināšanai to, ka eh, pilsoņu iniciatīvas sakarā visi tiks informēti par uzklausīšanu 24. martā. Empel un Lībe locekļi nepiedalās kā organizatori E, panelī un tiek ievērot ekspertu dzimumu e, līdztiesība. Par ombudu AFCO e, lems par šo jautājumu un nākošais punkts ir atcelts. Un, Tagad mēs varam pāriet pie mūsu darba kārtības, kas ir 17. punkts, lūguma raksts numur 156, ko iesniedz Nikosemrot eh, Vāc, no Vācijas pār eh, jaunu nosaukumu eh, parlamenta sesijām Briselē un lai noteiktu vienotu uh, mītni parlamentam. Jūsu rīcībā tagad ir piecas minūtes lūguma rakstisklāstam. Thank you, esteemed guests. Paldies, eh, cienījamie komitejas locekļi. Eh, Lūguma rakstu komitejas eh, dalībnieki tikai pirms pāris mēnešiem. Es iegāju Eiropas vēsturē. Droši vien man jums nav jāatgādina. Pieņem, ka joprojām jūs par to, par to vien runājiet, bet nu atgādināšu jums, kas tad īsti notika, lai palīdzētu maniem nākotnes biogrāfiem. Pērnā gada novembrī Es pielieku punktu sešas desmitgades ilgajai diskusijai par uh, uh, parlamenta divām mītnēm. Kādā veidā? Es atklāju, ka līgumos ir, ir tāds, tāds, tāds neliels deficītiņš attiecībā uz to, kas nosaka parlamenta mītnes vietu. Proti, tur ir atzīts, ka parlamentam jātiekas uh, Strasbūrā divreiz gadā, bet nekur nav norādīts, kurā Strasbūrā. Protams, vairums eh, cilvēku pieņem, ka Strasbūra eh, ir runa par pilsētu Francijā, eh, kas ir 550 km no šejienes, bet tas vien tikai tādēļ, ka nav citas alternatīvas, un tagad tāda var būt. Strasbūra, Briselē, 450 metrus no šejienes. Esmu pārdevējis sanāksmu zāli šeit par Strasbūru. Tādējādi jūs šeit varat tikties ik mēnesi, un jums nekas nebūs jāmaina dibināšanas līgumos. Es nesaprotu, kāpēc tad eh, tāda jāizsaka visus šos gadus ir bijusi. Nelielā tehniska problēmiņa, bet nu, tagad uh, viss kārtībā. Tā, kādēļ bija nepieciešams uh, šādi rīkoties? Otrs, otra parlamenta mītne ir naudas izniekošana. Tā, tā izmaksā aptuveni pusmiljārdu eiro gadā uz katru sasaukumu. Tāpat arī tā ir laika izniekošana. Simts stundas gadā tiek patēr, patērēts ceļot uz Franciju un atpakaļ. Un, uh, turklāt tā ir arī telpas izniekošana. Milzīgās ēkas Strasbūrā 300 dienas gadā stāv tukšas. Iedomājieties, ja izmantot visu šo laiku, naudu un tāpu, kam, kam reāli vajadzīgam, kam noderīgam. Atvainojiet par vēl vienu tehnisku kļūmīti. Tātad uh, turpināšu. Tātad eh, to var izmantot tam, kam eh, ir, ir nepieciešams, kas ir nepieciešams Eiropā. Nu, piemēram, universitāte eh, zaudētājiem, bezdarbniekiem, kas, kuriem Eiropa nav savapējas darba vietas, vai luksus mītnes bēgļiem, kur, se, kur Eiropa nevar uztvert kā, kā cilvēcīgas būtnes. Bet katrā ziņā vēl arī emisijas ik gadu 20,000 CO2 tonnas tiek emitētas uh, uh, ceļojot uz Strasbūru, bet vienlaikus parlaments ir izsludinājis uh, klimata ārkārtas stāvokli. Nu, bet jūs paši to arī esat sarūpējuši savā ziņā. Lūk, ņemu lietas savās rokās, un esmu pārdevējis, nokristījis plenārsēžu zāli pats savām rokām. Lūk, te arī pierādījums, kā notika šis kristības, kristību akts. Un tagad es vien vēlos aicināt parlamentu piešķirt savu birokrātisko svētību, tā sacīt, jo, jo zīmīt, ko es tur esmu pielicis, īsti neturās. Ja nepieciešama īsta tā, tāda kārtīga zīme no parlamenta puses, un esmu jau tur arī sarūpējis, sagatavojis. Lūk, rādījums tā, to te man tikai nepieciešams, lai parlamenta birojas to apstiprinātu un, un ļautu man, uh, man to piestiprināt. Es pat ar, esmu paķēris lūk āmuriņu līdzi, varu to pieneglot tūliņ pat. Un es ceru, ka ēkas apsaimniekotāji neiebildīs, ka es to tur pienekloju. Nu, daži no jums varētu uztvert uh, kā joku, es pilnībā piekrītu. Tas, ka mēs eh, ceļojam uz Strasbūru un atpakaļ bez īpaša iemesla, ir tiešām nu, ārkārtīgi smieklīgs eh, veids, kā parādīt, cik haotiska ir Eiropas Savienība. Bet kā persona, kas reizēm arī mēdz jokot, informēšu jūs, ka, ja jūs šo pašu joku atkārtosiet atkal un atkal 60 gadus, tad tas vairs nav smieklīgs. Tā kā lūdzu, atbalstiet manu lūgumrakstu, tā ir jūsu iespēja. Uh, ietaupīt Eiropai, būtiski ietaupīt milzīgas izmaksas. Beigsim taču vienreiz eh, šo, šo cirku un, un eh, šo vazāšanos apkārt. Lai šī eh, pētīja komitejas sesija deviņos kļūst par vēsturisku brīdi, kurā Eiropas parlaments beidzot ceļas kājās un, un ņem rokās, ņem rokās pats savu likteni. Thank you very much. Lielas paldies! Vārds komisijai. Kristiansens kundzei, lūdzu. Labrīt, to priekšstādētāji, paldies par iespēju te izteikties. Vēlos tikai atgādināt, ka jautājums par Eiropa parlamenta mītnes vietu ir noteikts protokolā numur 6, kur runa par um, iestāžu un uh, noteiktu aģentūru un, un Eiropas Savienības struktūru atrašanās vietu. Kas attiecas uz Eiropas parlamentu, šis protokols nosaka, ka parlamenta mītne būs Strasbūrā, kur notiks 12 ikmēneša sesijas, tā skaitā arī budžetām veltītais plenārs. Nu, vēl dažas papildus plenārs veids notiks arī Briselē. Tā kā pro protokols ir neatņemama līguma sastāvdaļa, tad to var mainīt tikai ar atbilstošas procedūras starpniecību. Komisijas prāt, nav ne mazāko šaubu, ka protokolā numur 6 iekļauta atsauce uz Strasbūru, kā vietu, kur jānotiek 12 uh, eh, ikmēnešu plenāru sēdēm, uh, juridiski, legāli attiec, attiecas uz uh, Alsas reģionā esošo Francijas pilsētu Strasbūru un nevis kādu citu pilsētu vai vietu, ko varētu nodēvēt par Strasbūru. Tādēļ no juridiskā viedokļa raugoties nav iespējams vārdu Strasbūra, kas ir iekļaut, eh, iekļauts protokolā, interpretēt tā, lai, lai šīs 12 ikmēneša sesijas varētu noturēt eh, parlamentu plenārsēžu zālē Briselē, ja, ja to nu, gadījumā tie, tiešām pārdēvēt par Strasbūru. Paldies! Mr. Adimov. Благодаря, господин. Адамов, kungs, paldies eh, priekšstādātāji cienījamie kolēģi. Šodien es aizstā, aizstāvēju savu kolēģi Radeka kungu, kurš liek atvainoties par savu prombūtni, un es vēlētos eh, stāju priekšā mūsu kopējo nostāju, tātad eh, mūsu politiskās grupas nostāju. Kā lūguma raksta autors pieminēja, diskusijas eh, par šo jautājumu ir ritējušas visai ilgi. bijuši arī vairāki citi lūguma raksti veltīti šim eh, jautājumam, bet, eh, nu, lieta ļoti delikāta. Nu, viens puses eh, jau tik pieminēts, ka ir jāievēro līgumā iekļautais lēmumu par uh, līgumu grozījumiem. Nu, tos uh, var pieņemt tikai vienoties visām dalībvalstīm. Tomēr bieži vien mēs dzirdam to, ka kādas uh, labvēlīgas sēkas varētu būt uh, šādām izmaiņām līgumā un līdz ar to arī mītnes uh, vietas maiņai. Un jāņem vērā arī tas, ka, ka parlamenta nostāja šajā jautājumā nav vienota. Tautas partijas uh, vārdā es vēlētos uzsvērt, ka optimāli būtu tiešām, ja komiteja pieņemtu savu lēmumu, uzklausot visplašāko viedokļu klāstu. Paldies! Thank you. Ms. Ries. Paldies, eh, Rīsas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit. Uh, ir runa ne tikai par vienotas vietas jautājums, kas mūs nodarbina jau ilgus gadus, bet uh, prezentācijas veids eh, lūguma rakstam ir mazliet pārsteidzoši, šī nosaukuma maiņa un prezentācija kā tāda. Es eh, atļaušos atsaukties uz kolēģi argumentiem. Mēs jau tik ilgi runājam par šo jautājumu. Zi, pārzinot līgumus, mēs nesam tik naivi Eiropas parlamentā. Mēs zinām, ka Eh, līgumums piešķir deklamatīvu raksturu pilnvaru šajā sakarā. Es atceros, ka mēs pieci deputāti, tā bija Cecīlija Malmstrēma savā laikā, šķiet 2006. gadā, lai eh, virzītu vairāk nekā miljonu parakstu uz komisiju eh, attiecībā uz vienotu parlamentu mītni, kas atrastos Briselē. Un E, padomu balstās uz šo lēmumu visās valodās jau tik ilgus gadus, un pat parlamentu priekšsēdētājs Jozeps Borels atļāvās šo jautājumu virzīt tālāk, un mēs varētu lūgt arī mūsu priekšsēdētāju postu parlamentu nostāju, un es nevaru pilnībā piekrist kolēģim Ademovam. E, parlaments Eh, liek uz balsojumu visdažādākos jautājumus, piemēram, zaļo kursu un citus, piemēram, mūsu rezolūciju par klimata steidzamību, 405 deputāti par un aptuveni tie ir 4-500 eh, kolēģi, kuri eh, aicina noteikti vienotu vietu. Tāpat arī atsaucoties uz lūgumu rakstu, sākot līdz eh, septītajam punktam. Eh, pēc, sākot ar astoto, tas kļūst par jūsu partijas DNS. Es nevarētu piekrist eh, patvērsums izveidošanai, bet mēs esam dzirdējuši akadēmiskus priekšlikumus, piemēram, izveidot Eiropas universitāti, un gribu norādīt, cik lielā mērā stāvoklis eh, padomē ir eh, bloķēts. Atcerieties, kas notika ar divām aģentūrām Lielbritānijā, kad bija jāmeklē, piemēram, vietā zāļu aģentūrai Strasbūra būtu bijusi ideāla vieta, un zvaigžņu stāvoklis bija eh, labvēlīgs, bet Franči negribēja kustēties, taču jānorāda vēlreiz, ka not, notika viļņošanās ap Angelu Merkeli, Un arī šeit parlamentā vairāk kolēģi, kur negribēja izteikties par šo jautājumu, un arī tur eh, šajā sakarā piedāvāja Strasbūras eh, vietu kā zāļu aģentūras mītnī. Eh, beidzot tika izvēlēta Amsterdāma, bet tas jau ir, tas jau ir cits stāsts, un vienkārši, lai tagad pabeigtu uzstāšanos, es esmu ļoti pieķērusies pie tā, kas mēs esam, no kurienes mēs nākam, kāds ir mūsu uh, eh, DNS un Strasbūra kā samierināšanās simbols, bet vienkārši šodien mēs esam mazliet modernāki, mūsdienīgāki. Un uh, Strasbūras arguments tiek izmantots eh, visdažādākajos veidos un tikai slēpties aiz līgumiem un neuzklausīt Eiropas tautu, kur jau tik ilgus gadus pieprasa, lai šis jautājums vismaz tiktu diskutēts. Jūs man piekritīsiet, pēdējais risinājums būtu tāds, kur jābūt eh, tādam, ka visas puses iegūt, Taču šis jautājums visu laiku tiek eh, atstāts tikai padomis rīcībā. Es tagad paļaušos uz mūsu komitejas eh, viedumu par to, vai atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu vai slēgt, jo tas ir formulēts nepārāk akadēmiskā veidā, taču mums ir jautājumi, kuri mums ir jārisina mūsu pašu Eiropas pilsoņu vārdā, kur mums to lūdzu. Paldies, nākošais runātājs, deputāts Salivans. Kem, sinceramente, nħoss li Paldies, eh, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Nu, jāsaka, metode, kur izvēlējies lūgumraksta autors, eh, varēja būt eh, nedaudz tāda varbūt konservatīvāka. Jo, nu, pārdēvēt plenārsēžu zāli Briselē par uh, Strasbūru, un, protams, ir uh, nu, tāds visai uh, īpatnējs veids, kā mēģināt atrisināt šo problēmu. Par šo jautājumu esam sprieduši gadiem ilgi parlamentā. Jautājumu ir sava mm, priekšvēsture, arī sastādot eh, dibināšanas līgumus eh, savulaik starp eh, trīs dalību valstīm - Brisele, Luksemburga un, un, un Strasbūrba iespējamās parlamenta mītnes. Nu, gal galā tika pieņemts nu, tās lēmums, kāds un nu tas ir. Nu, tomēr jautājums par emisiju samazināšanu ceļošanas rezultātā ir ārkārtīgi svarīgs. Bet nu, šis vēsturiskais elements, vēsturiskā, vēsturiskais notikuma pavērsiens ir novērts pie tā, ka lūk, um, mēs tur reiz mēnesī jau pat biežāk ar visām, visiem saviem loriņiem dodamies uz Strasbūru. Nu, tas nav tas labākais piemērs, ko radīt mūsu pilsoņiem, mūsu tātad uh, vēlētājiem. Ik reiz, kad mēs uh, dodamies eh, ceļā, un, un, un, eh, un tas notiek principā katru mēnesi. Daudz uz to skatās visai skeptiski. Es domāju, ka šis jautājums ir pelnījis eh, papildus diskusijas. Tātad jautājums par parlamenta vienu, vienu mītnes vietu jāspriež, jāspriež pamatīgāk. Arī no ekonomiskā viedokļa raugoties, mēs taču šķērdējam milzīgas līdzekļus. Un tā ir nodokļu maksātāju naudiņa kuru nevajadzētu tik um, izšķērdīgi izmest vējā, ik mēnesi dodoties šajā garajā ceļā. Turpināsim diskutēt par šo jautājumu un uh, pieņemsim atbildīgu lēmumu. Šajā sakarā parlaments pieņems arī vairākas rezolūcijas. Nu, piemēram, 16. februārī 2017. gadā kad eh, mēs aicinājām apsvērt eh, iespējas veikt šādas izmaiņas un, attiecīgi, pieņemt eh, nepieciešamos lēmumus. Kā es atceros, tiešām neesmu nebūt, varbūt priecīgs par to formu, kādā ir sastādīts lūguma raksts. Un uh, risinājumu mainot plenāru sēžu zāles nosaukumu uh, Eh, nu, es varbūt arī nevaru atbalstīt, bet katrā ziņā lūgumraksta būtību es saprotu un atbalstu. Un es domāju, ka šis jautājums ir pelnījis mūsu turpmākas diskusijas, lai mēs pieņemtu atbildīgu lēmumu. Kā es sacīju, es skeptiski raugos uz lūgumrakstu kā tādu, uz izvēlēto formu. Ar eh, šādu metodi un problēmu mēs neatrastināsim. Paldies! Thank you, uh, eh, Ms. Danoka. Ždanokas kundze. Paldies, priekšstādātāji! Es atbalstu rekomendāciju pēc būtības, tātad šo tā lēmumu. Es uzskatu, ka lūguma raksts ir, ir šādā formā ir pieņemams, bet es nešaubos, ka kolēģis arī ļoti labi apzinās parlamenta iepriekš pieņemtās rezolūcijas, kur dažas no tām jau tika pieminētas. Es uzskatu, ka šis lūguma raksts jānosūta tālāk AFCO komitejai. Nemēlos atkārtot uh, izskanējušos argumentus, bet uh, vēlos tikai īsi atgādināt uh, Niko, ka, ka viņ, viņa ideja gluži nav oriģināla. Viņam nav tāda, nu, jums nepienāks tāds pate, patents par šo ideju. Un vairāki parlamentāriši es arī tā, tā skaitā atminos, ka mums bija uh, 8. gadā bija kāds negadījums, kad, uh, kad uh, Strasbūras plenārsēžu zāles jumts iebruka daļa no, no jumta vienkārši nogāzās zālē. Nu, laimīgā kārtā neviens necieta, neviens tur tajā brīdī nebija. Nu, un tad uh, divas plenārsēžu sesijas notika Briselē. Tā vietā, lai dotu Strasbūru, tas notika Briselē. Un mans kolēģis Alans Smits, kurš vēl līdz nesenai pagātnē bija mūsu kolēģis un eiroparlamentārietis no Skotijas, uh, Un tagad viņš ir iekļuvis eh, Lielbritānijas parlamenta apakšpalātā. Viņam arī šī ideja vienāks prātā, un viņš to, to arī nu, mēģinājis popularizēt kolēģiem, sakot, ka nu, nosauksim šo plenāru sēžu zāli par Strasbūru. Tā kā mēs varētu veikt vēl papildus, varbūt kaut kāds arheoloģisks tātad izrakums vai pētījums, bet jūs, nu, neesat gluži pirmais, kuram prātā ienāca šāda ideja, bet uh, ideja pat par sevi ir tiešām teicama. Thank you. It's open. And sorry for being late, but it... Paldies, atvainojos, ka nedaudz aizkavējos, eh, nepaspēju šīs diskusijas sākumu, bet vēlos tikai atgādināt katram no mums par kādu ārkārtīgi svarīgu lietu. Strasbūrā iekļuva līgumos tikai jā, 98. gadā Amsterdams līgumā. Cilvēktiesību tiesa tur atrodas un ļoti labi, ka viņi tur atrodas. Tam ir sav, savs vis, visnotaļ adekvāts pamats. Un parlaments sākumā bija asambleja, sapulce, tā izmantoja tās pašas telpas, tātad, un kad parlaments kļuva ietekmīgāks, tad uh, tam arī radās papildus vara. Un parlamentam taču nepieciešama vara, un, un, un, eh, bet vara taču koncentrējas Briselē, nevis Strasbūrā. Nu, Spānijā, piemēram, taču jūs savu parlamentu uh, ne, neizmitināt kaut kur Valencijā, piemēram, vai, vai kā citās jaukā vietā, tam jāatrodas tur, kur ir reālā vara. Un tāpēc tas bija Briselē. Un tas tā turpinājās līdz uh, tam, kad, uh, kad Dānija 92. gadā pieminojās um, Maastrichtas uh, līgumam, un tad Mitrāns uh, uh, nāca klajā ar, ar, ar tā, tā deklarāciju, ja, ka, ka kaut kas jādara, viņš uh, un organizēja uh, referendumu. Uh, Um, un uh, referendumā tur īpaši daudz cilvēku nepiedalījās, kāds būtu bijis arī Dānijā, bet, bet katrā ziņā tika pieņemts šāds lēmums. Nu, Francija panāca to, ka 12 sesijas notiks Strasbūrā, nu tā tas ir tagad. Esmu Dāniete. Bet uh, uzskatu, ka tas tiešām neticami, ka parlaments tagad pats vairs nevar lemt par saviem darba apstākļiem. Nu, tas taču ir nenopietni tiešām, ka mēs izniekojam visu šo naudiņu, laiku un tā tālāk, ceļojot uz Strasbūru. Protams, Strasbūra ir, ir eh, teicama vieta, bet tur jau tur atrodas cilvēktiesību tiesa, eh, Eiropas padome, un, un tā, nu, viņiem jau tur pietiek dažādi institūcijas, bet uh, mēs esam parlaments, mums, mēs taču, mums jābūt tur, kur koncentrējas var. Paldies, lūgumrakstā autoram, tagad vēl divas minūtes, lai noslēgtu šo diskusiju. Lūdzu! Paldies jums visiem par eh, šo interesanto diskusiju. Es domāju, ka mēs visi esam viensprātis par eh, būtību, par saturu. Mums ir tikai atšķirīgi viedokļi par to, nu, kā tad varētu būt labākā metode. Un, eh, paraugoties atpakaļ pagātnē, pirms 60 gadiem, skaidrs, ka šīs plenārsēžu zāles pārdēvēšana ir mūsu labākā un gal galā pēdējā opcija, kas ir parlamenta rokās, lai, lai panāktu rezultātu. Es pilnībā piekrītu Rīs kundzei um, un pāriem runātājiem, priekšsētājs eh, vietniecei Ždanokētai skaitā. Un es eh, nevēlas apgalvot, ka tā ir mana oriģināla ideja, bet mēs kā institūcija gal galā nu, varam būt kopā kļūt par šīs idejas autoriem. Bildes vai komisija par sniegto atbildību? Vai es man nu varētu pierādīt, ka līgumā tiešām runa par Strasbūru Francijā? Uh, Jo nu, es pats nu, līgumā neko tādu neatradu. Nu, protams, ne viss ir tik vienkārši. Mums ir nepieciešams plāns, kas seko tipiskai parlamentārai procedūrai. Man te ir dažas rekomendācijas padomā. Šo petīciju varētu nosūtīt uz MV komiteju, lai saņemtu atzinumu par vidas labumiem, ko mēs iegūtu. Tāpat arī budžeta komiteja par to, kādas paši tā, tā, tā, potenciālos ietaupījums. Mēs redzam, tāpat arī kultūras komitejai, jā, ka mēs varētu izradīt šo zaudētāju universitāti, un Lība komitejai, lai radītu atzinumu, izstrādāt atzinumu par, par uh, luksus mītni bēgļiem, ko varētu izvietot parlamenta mītnē Strasbūrā. Un pēc tam būtu jābalsto par šo rezolūciju Strasbūrā. Lai ja parlaments oficiāli varētu pārdēvēt Briseles sanāksmes zāli par Strasbūru. Un, atklāt sakot, arī Strasbūras mītni, tad nu, sēžstāvēt nosaukt par, par Briseli, un tad budžeta sanāksmes novadīt tur. Paldies! Ok, muchísimas gracias. Paldies! Mēs esam noklausījušies lūgumrakstiesniedzējus, komisiju un kolēģus, un lūgumrakstu komitejai cina šo lūgumrakstu atvērt. Tāpat arī, kā norādīja kolēģi Ždanokā. Dan E, kad e, pienāca šis lūgumraksts, mēs jau to e, nosūtījām atzinumam uz AFCO, un tāpēc gaidīsim AFCO atzinumu šajā sakarā, un kā sacīja kolēģis Alivalsts, ir parlamenta lēmums pār labu vienotāji parlamenta mītnē. Tāpēc gaidīsim tagad AFCO atzinumu. Paldies, un pāriesim pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir. Lūguma raksts numur 1140218, ko ir iesniedzis Fernando Noveļa. Asensio no Spānijas, eh, Makosa Alstom pensionāru vārdā, kur eh, attiecībā uz Eiropu bez azbestā. Lūguma rakstiesniedzēji nav klāt, un tāpēc mēs varam dot vārdu komisijai Vilķamam Taileram. Uh, thank you very much. Uh... Jā, liels paldies priekšsēdētāji par doto vārdu. Es centīšos eh, izteikties īsi. Jūs jau esat saņēmuši mūsu novērojums rakstveidā, tā kā es koncentrēšos uz galvenajiem elementiem un sniegšu ieskatu eh, jaunākajā mm, notikuma attīstībā. Vispirms komisija pilnībā piekrīt, ka Asbests ir uh, lieta, kas izraisa patiesas bāžas un ir vajadzīgi atbilstoši pasākumi gan Eiropas Savienības, gan uh, dalībvalstu līmenī, un tieši tādēļ Eiropas Savienība ir izstrādājusi uh, veselu likumdošanas uh, aktu kompleksu, kas regulē darbības ar asbestu. Un uh, īpaši um, saistībā ar ārod slimībām, kur ir Eh, direktīva par eh, strādājošo aizsardzību no pakļaušanas saskarēji ar eh, azbestu. Un mēs to saucam par azbesta direktīvu. To ir vieglāk izrunāt nekā nosaukt tos ciparus. Šī likumdošana ir ļoti svarīga, bet tā ir svarīga arī tāpēc, lai nodrošinātu to, ka eh, attiecīgās normas eh, realitātē tiek arī eh, piemērotas. Un tieši tādēļ m, mm, dalību valstīm šeit ir spēlējama ārkārtīgi svarīga loma, jo tās ir a, atbilstīgas par šo normu a, īstenošanu. Un es gribētu teikt, ka, lai atbalstītu šo svarīgo uzdevumu, Eiropas komisija ir izstrādājusi padlīnijas par labāko praksi eh, darbībās ar asbestu gan strādājošajiem, gan darbdevējiem, gan darbņēmējiem un darba inspekciju inspektoriem, lai pareizi īstenot šīs normas. Un otrkārt, tas ir eh, mūsu novērojumos atzīmēts Eh, Azbesta izņemšana no ēkām ir eh, atkarīgas no katras eh, vietas konkrētām iezīmēm. Un tikai uz vietas ir iespējams vislabāk novērtēt, vai asbesta izņemšana no ēkas mm, ir droši vai ne, un kādas riska pārvaldības metodas vislabāk izmantot. Un runājot par arodslimībām un arodslimību risku, šeit es gribētu vērsties pie komisijas rekomendācijas par šo tēmu, īpaši otro pantu, kurā ir teikts, ka dalībvalstis ir atbildīgas par kritēriju noteikšanu, par riska noteikšanu saslimt ar kādu no arodu slimībām, ieskaitot arī tam, kas ir saistīts ar asbestu. Un secinājumos šajos novērojumos ir teikts, ka cik tālu tas attiecas uz drošību un veselību darba vietā, tad e, visas šīs lietas, e, ko lūgumrakstiesniedzējs ir minējis, e, visi šie aspekti ir dalību valstu kompetencē. Tādēļ ar tām ir jāstrādā attiecīgajām nacionālajām atbildīgajām iestādēm. Un papildus tam vēlamies jūs informēt, ka komisāri nesen eh, ķīmijas, eh, Eiropas ķīmijas, eh, ķīmisko vielu aģentūrai izsniedza mandātu veikt zinātnisku izvērtējumu par robežu lielumiem, kāda ir noteikta asbesta direktīvā kādiem uh, cilvēku drīkst vai nedrīkst pakļaut. Tā kā ir svarīgi, lai jūs to zinātu, un paldies par uzmanību. Thank you, Mr. Saliba. Paldies, uh, eh, Salības kungs. Nu, ja mēs runājam par asbestu, tad, eh, protams, ka ir pierādīts, ka tas uh, rada fibrozi un uh, rezultātā arī vēzi. Un tādēļ visās iespējamās vietās, kur tas vēl atrodams, tas būtu jāizņem. Un kad jūs redzat šādu lūgumu rakstu, kur ir runa par uh, publisku, par sabiedrisko transportu un metro stacijām, kurās ir asbests, nu, tad uh, to nevar atstāt eh, neievērotu. 2001. gadā jau tika nolemts, ka asbests pamazām ir eh, jāizņem no visām sabiedriskām ēkām. 2013. gadā arī parlamenta rezolūcija, eh, trešajā gadā parlamenta rezolūcija tika pieņemta un ir pagājuši 19 gadi kopš vienošanās 2001. gadā, tā kā laika bija diezgan, lai asbestu eh, izņemtu no visām eh, sabiedriskajām ēkām, jo tas ir tik bīstams cilvēku veselībai. Šis lūgumraksts nebūtu jāslēdz, tas būtu jāatstāj atvērts, un mums vajadzētu turpināt izdarīt spiedienu uz Spānijas iestādēm, eh, lai censtos novērst šīs te briesmas um, uz visiem pilsoņiem, ieskatot Spānijas pilsoņus. Paldies, tā kā citu runātāju nav, ka, un kā lūdzu iesniedzējs atstāsim šo lūgumu rakstu atstātu balstoties uz arī kolēģi sacīto. Un arī uz komisijas pieņemtajiem pasākumiem drošības ziņā. Tagad mēs varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir lūguma raksts numur 0179, ko ir iesniegusi persona no Vācijas par kukaiņu mirstību, ko izraisa iela apgaismojums. Lūguma raksts iesniedzēji nav mūsu vidu, un tāpēc mēs dodam vārdu. Eh, Vujadinam Kovacevičam no komisijas. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu rakstiskajā atzinumā mēs esam demonstrēji atzinuši, ka eh, mākslīgais apgalsmojums uh, rada uh, apdraudējumu insektiem, kas ir īpaši aktīvi naktīs un kas ir arī aputeksnētāji problēma pārstāv un Eiropas Savienības līmenī mēs nevaram uh, regulēt uh, ielu apgaismojumu, kas ir galvenais avots šādam apgaismojumam, šādai baltai gaismai. Un tas ir dalību valstu ziņā to darīt vai arī regulēt to uh, reģionālā vietējā līmenī. Uh, Ko mēs varam darīt Eiropas Savienības līmenī? Mēs varam rosināt dalību valstu e, institūcijas, izmantot vidē draudzīgākas tehnoloģijas, kas tiek izmantotas iela apgaismojumā. To var darīt e, caur brīvprātākām vadlīnijām vai ieteikumiem. Mums nav kompetences regulēt šādu aspektu. Vēlētos arī atgādināt, ka ekodizaina regulā. Mm, ne, šīs regulas normas e, neuzspiež e, vai neliedz e, vidē draudzīgākas risinājumus rast šajās tehnoloģijās, bet arī neuzliek to par obligātu pienākumu. Tā kā mēs saprotam problēmu, ar to vajadzētu strādāt, rīcība ir nepieciešama. Un runājot par kompetenci, nu šī ir dalībvalstu kompetence. Paldies! il-problema tal-lawanet. Nu jā, eh, es vēlētos pateikties eh, lūgumraksta iesniedzējai. Eh, iesniedzējam, jā, lūgumraksts ir ļoti interesants, īpaši tad, kad mēs sākam domāt par apoteksnētā, apoteksnētājiem un uh, apoteksnētāja kukaiņu skaits Eiropā uh, krītas, tas sarūk, uh, Un uh, e, aputeksnētāji kukaiņi ir ārkārtīgi svarīgi mūsu ekosistēmas daļa, un mums eh, tie ir vajadzīgi, uh, e, lai ekosistēma Eiropā būtu spēcīga. Esmu ņēmis vērā faktu, ka komisija saka, ka Eiropas Savienības kompetences šeit nav, mm, lai regulētu situāciju, bet es aicinātu komisiju tomēr mēģināt un rosināt kaut kādas darbības šai sakarā, jo ja ik viens uh, izdarīs, kas ir to, kas ir katrs spēkos, un ja mēs saņemsim labas uh, norādes, un ja būs arī uh, komisijas regula par šo tēmu, mēs varam atrisināt šādu problēmu. Tā kā mums vajadzētu te kaut ko darīt. Šis lūgumraksts būtu jāpatur atvērts un būtu jānosūta NV komitejai lai viņi arī varētu izstrādāt Eiropas parlamentā atzinumu, lai mēs varētu izdarīt politisko spiedienu uz komisiju un komisija rīkotos. Paldies, esam uzklausījuši komisiju, kolēģi Salību, paturēsim šo lūgumu rakstatvārtu, nosūtīsim arī to zinvī un arī aicināsim komisiju Komisija norādīja, ka nevar regulēt šo jautājumu, taču tā var sagatavot vadlīnijas pār uh, ielu apgaismojumu izmantošanu, lai tas būtu mazāk skaitīgs un negatīvi ietekmētu apoteksnētājs. Un šīs vadlīnijas varētu uh, palīdzēt visām pašvaldībām, kas ir kompetentas par ielu apgaismojumu. Paldies! Pāriesim pie nākošā punkta, kas ir. Uh, lūgumraksts numur 1694201, ko ir iesniedz Hawkins eh, Peres Gomes no Spānijas. Eh, no platformas Aguais Vida ūdens ir dzīvība attiecībā uz valsts iepirkuma procesu eh, Barcelonas apgabalā metroloģiskajā ciklā. Došu vārdu vispirms runātājam. Buenos dias! Esiet sveicināti! E, paldies, ka e, turat, e, paturat atvērtu šo lūgumrakstu. Un kā to norāda apvienoto nāciju ģenerāla asambleja? attiecība, un kā ir norādīts eh, pamatiesību hartā tiesībām, uz cieņu dzīvību, uz vispārīgās intereses pakalpojumiem, uz apkārtējo vidi un citā eh, iemeslu dēļ 15. gadā parlaments atbalstīja šo lūgumu rakstu sas, eh, sakarā ar pilsonisko iniciatīvu Eiropā, kuri pieprasīja E, pieņemt likumus attiecībā uz tiesībām uz ūdeni, kur tika norādīts, ka ūdens nedrīkst būt par preci un e, finansiāls produkts. 2010. gadā Barcelonā e, tika pieņemts tiesas spriedums, atzina to, ka nav pietiekama pamatojuma šim līgumam. Un šobrīd e, Barcelonas ūdens apgādes dienests e, uzskata, ka e, šim uzņēmumam ir jānodrošina ūdens apgāde. Tikā atbalstīta jauktā uzņēmuma izveidē ūdens apgādēji, kurā Privātajiem uzņēmumam tika piešķirts akciju vairākums līdz 2047. gadam e, bez e, pienācīga valsts iepirkuma procesa. 16. gadā Katalonijas augstākās tiesas e, tiesa anulēja šo jaukto uzņēmumu pārkāpjot brīvās konkurences principus un Eiropas līgumus, līgumu par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Savienības tiesības par valsts iepirkumiem. Un e, tika lemts, ka ar šo e, Ja jūs varētu runāt mazliet lēnāk, jo, diemžēl, tulki nespēja tikt jums līdzi. Līdz ar to 19. gada augstākās tiesas lēmums paziņo, ka tiesības ir piešķirts jauktajam uzņēmumam, bet nepamojot, nepamatojot to, ka tas kavētu brīvo konkurenci. Šobrīd 53. gadā Franko laikā tika piešķirts esošajam uzņēmumam tiesības eh, piegādāt ūdeni, un tās turpinātos līdz 47. gadam. Mēs aicinām pievērst eh, parlamentu uzmanību atsevišķiem aspektiem šī e, kopējā uzņēmuma izveidēja, kas pārkāpja Eiropas likumdošanu, līgumus un uh, E, tiesības attiecībā uz valsts iepirkumiem. Pirmkārt, e, tieša piešķiršana e, iepirkumam. Otrakārt, nesakārtots situācija ar Barcelonas ūdens apgādes uzņēmumu treškārts. Ūdens apgādes uzņēmumā iesaistīšanās jauktajā kopuzņēmumā kā arī e, ceturtkārt monopola situācija. E, un izveidojot uzņēmumu, kur 85% privātā un 15% valsts kapitāla. Uh, los conflictos de interés. Interesu konflikti. Es, uh, ir acīm redzami, bet ir jānorāda arī tiesu eh, procesi, kas varētu būt nepie, eh, nepiemēroti. Agbārs eh, uzņēmums. Tiesas procesā trīs reizes mainīja tiesas zāli, līdz tika pieņemts galīgais lēmums, kurš apdraudēja finanšu uzņēmumu darbību. Dažas dienas iepriekš pirms lēmuma pieņemšanas kāds no medijiem organizēja eh, pasākumu, ko organizēja Anhels Simons, Akbars priekšsēdētājs. Ied, varētu iedomāties, ka šeit būtu atsauce uz Spānijas valdības izveidoto monopolistisko pārvaldību. Mēs uzskatām, ka tiek pārkāpta brīvā konkurence un monopola izveidošana, piesaistot pēc savu ieskata privāto partneri un uzticot visu ūdens apgādi vienam operatoram. Tāpat tiek pārkāptas vispārīgās intereses, piešķirot eh, valsts sektoram ļoti minimālu sadaļu. Jums ir jābeidz jau uzstāšanās. Un visi šie pārkāpumi ir, ir uzskatīti kā nepamatoti augstākās instances eh, lēmumā, un tāpēc mēs lūdzam šo komiteju, paturēt atvērtu lūgumu rakstu un izmeklēt to iekšējā tirgus komitejā, analizējot to, kā tiek izpildīta spēkā esošā likumdošana par patērētāju aizsardzību 3,2 miljoniem iedzīvotāju Barcelonas uh, ap, apgabalā, kā arī veikt pasākumus, kas ir, pie, eh, kas ir attiecīgi, lai anulētu šos lēmumus. Paldies, un tagad dodu vārdu komisijas pārstāvim Ditai Kolinčovai. Labrītu! Priecājos šeit um, uzstāties. Vēlos uzsvērt, ka jautājums, ko izceļ lūguma raksta autori, kā viņi jau pieminēja, Līdz nesenai pagātnē ir ticis iztiesāts dalībvalsts līmenī, bijis tiesas process, komisija ir piefiksējusi Spānijas augstākās tiesas lēmumu 19. gada novembra, kur ir atzīts, ka balstoties uz ekskluzīvajām tiesībām, saruna procedūra, ko izmantoja valsts struktūras, bija pamatota un tādēļ piešķirta Piešķirtais koncesiju līgums ir uzskatāms par uh, juridiski pamatotu no Spānijas tiesas puses. Komisija vēlas uzsvērt, ka ūdens apgādes jomā pat labāk um, koncesiju līguma piešķiršana ūdens apgādes jomā ir uh, izslēgta no koncesiju direktīvas darbības jomas. Un nu, arī līdz šim pagātnē uh, Eiropas Savienības sekundārajai tiesību akti šajā jomā netika pieņemti. Tās lēmums tika pieņemts uh, bet vedot sarunas par sekundāriem tiesību aktiem. Dalība valstis ņemot vērā jau pieminētās um, iniciatīvas saistībā ar ūdens apgādi un uh, ūdeni kā tādu. 14. apstārums koncesiju direktīvā nosaka, ka koncesijas ūdens apgādes jomā bieži pakļauts ļoti specifiskai un sarežģītai kārtībai, kas eh, pieprasa to, lai apgāde tiktu koncentrēta, ņemot vērā to, ka ūdens ir, eh, ir eh, publiski tātad sabiedrība nepieciešama prece. Un šī pašie apstākļi pamato to, kādai ūdens apgādes pakalpojumi ir izslēgti no direktīvas darbības jomas. Tomēr arī mūsu valsts iepirkuma normās, sekundārajā likumdošanā reizēm ir tādi gadījumi, kas dod iespēju izmantot sarunu procedūru bez iepriekšas eh, publicēšanas, eh, īpaši pamatotos gadījumos. Nu, tie ir tādi gadījumi, piemēram, kas saistās ar um, ekskluzīvu tiesību aizsardzību, kur um, līguma var piešķirt uh, tikai atsevišķiem tādiem ierobežotiem, ierobežotiem uzņēmumu skaitam. Un Un tādēļ eh, jaunākie pavērsieni tiesu prakstā dalību valstu līmenī, kur šis jautājums ir diezgan tā, plaši traktēts, interpretēts, komisijai neliek, ne, nepār nekādu iespēju tātad, apšaubīt dalību valstu kompetenci, un tādēļ komisija negrasās eh, turpināt izmeklēt eh, jautājumu, ko lūguma raksta iesniedzēji ir aktualizējuši. Paldies! Thank you. Um... Paldies! Okay, I'd like, I, I, I would like to... Urtasan kungs, paldies! Eh, pateicos eh, komisē par šo komentāru. Vēlos pieminēt eh, divas lietas. Pirmkārt, iekšējais, tātad Spānijā tiesas process nebūtu nav noslēdzies. Ir ieslēgts uh, petīcija anulēt pēdējo augstākās tiesas uh, nolēmumu. Tā ir nonākusi augstākajā tiesā, un mēs tā gaidām, kas tad būs uh, galējais lēmums attiecībā uz uh, šo te petīciju anulēt galējo lēmumu. Tā kā līdz ar to iekšējie tiesu procesi Spānijā vēl nav noslēgušies. Tas pirmkārt. Tāpat arī vēlos pieminēt, ka mums jāņem vērā tas, ka pirmais svarīgais nolēmums šajā lietā, ko pieņēma Katalānijas augstākā tiesa skaidri pieminēja, ka ir iemesls ticēt un uzskatīt, ka šajā gadījumā, šajās, eh, ties, tieši šajās sarunās, kas piešķīra attiecīgo līgumu, ir eh, notikuši zem pārkāpumi. Nav pilnībā ievēroti atsevišķi panti no uh, līguma par Eiropas Savienības funkcionēšanu tieši attiecībā uz konkurences normām. Un ņemot vērā to, ka Katalonijas Nu, augstākā tiesa lēma, ka iespējams ir pārkāpti Eiropas Savienības tiesību akti un ka tiesas procesa augstākajā tiesā vēl nav noslēgušies. Es domāju, ka būtu pāragri slēgt šo lūgumu rakstu, vai to vajadzētu paturēt atvērtu. Tāpat arī vēlos uzsvērt, ka es viennozīmīgi uzskatu un saprotu komisijas sacīto, ka ir zināmi iemesli mūsu patreizajā likumdošanā, gan ūdens apgādes jomā, ūdens tātad pamatdirektīvā, tāpat arī konkurences tiesību aktos. Uh, izdarāmas normas, kas ļauj sarunu procesā piešķirt tieši šos te koncesiju līgumus, bet, bet tiem gadījumiem jābūt īpaši pamatotiem, jābūt īpašai argumentācijai. Un es, es vēlētos komisiju tomēr izvērtēt, lūgt izvērtēt, vai šie principi ir ievēroti. Jo ja te ir runa par, par gadiem, kad uh, Tātad nu, eh, valsts, eh, daļēji valsts uzņēmums ir piešķi, piegādājis eh, ūdeni pietiekami būtiskai Spānijas daļai, tātad Barcelonas aglomerācijai, un līgums ir noslēgts 53. gadā. Un tajā laikā jau, nu, nu tur bija pavisam citi apstākļi nekā pēdējos 30 gados. Tā, tā kā mans lūgums komisijai būtu lūkāts. Ņemot vērā to, ka iekšējā tiesu procesa Spānijā vēl nav noslēgušies, Un es uzskatu, mana grupa uzskata, ka es, eh, mums ir pamats uzskatīt, ka tomēr vajadzētu sekot līdz notikuma attīstībai. Nu, tādēļ aicinu šo lūgumu rakstu tomēr paturēt atvērtu. Palīvā. Paldies, Salības kungs. Paldies, priekšsādātāji. Šis lūgumraksts eh, būtu jāskata no diviem aspektiem. Pirmkārt, no konkurences aspekta. Komisija, kā jau to norādīja komisijas eh, pārstāvis, eh, pilnīgi skaidrā veidā, ka ir jāskata, kā šo lietu var skatīt konkurence ziņā. Ir vesela rinda ar izņēmumiem attiecībā uz valsts iepirkumiem. Un komisija E, ir gadu garumā veikusi izmeklēšanas un konstatējusi, ka nav nekāda skaidra pamata, kas, e, uz ko balstītos lūguma raksta iesniedzējs. Ir pieņemti četri lēmumi Spānijas tiesās, saskaņā ar kuriem konkurences noteikumu pārkāpšana nav konstatēta. Un vajadzētu paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu. Nākošais runātājs. Eh, eh, Rīvā Īhinere. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka ļoti būtiski ir paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, kā arī Spānijas Uh, augstākās tiesas lēmumu, kurš uzliek uzņēmumu akbār par pienākumu apgādāt uh, uh, ar ūdeni Barcelonu un 22 citas pašvaldības. Ir ļoti būtiski paturēt uh, pamatu pakalpojumu sniegšanu un uh, rūpīgi sekot tam, kā tiek izpildīti pakalpojumu sniedzēju pienākumi. Ir jākonkretizē un uh, jāsakārto. Uh, uh, ba, esošā uzņēmuma darbība, nepieļaujot privātā monopola darbību, mēs aicinām at, paturēt atvērtu šo lūgumu rakstu un novirzīt to uz iekšējā tirgus komiteju, lai viņi varētu sagatavot atzinumu sakarā ar uh, spriedumiem, kuri bija pretrunīgi dažādās tiesās. Gracias. Nākošais runātājs. Paldies! Man bija iespēja ieskatīties un runāt ar lūgumu rakstiesniedzējiem un neatkarīgi no Spānijas eh, tiesas lēmumiem, kas bija gan Katalonijas tiesa, gan augstākā tiesa, kāpēc gan nevarētu paturēt lūgumu rakstu atvērtu, lai varētu pārskatīt šo jautājumu un iespējamās pretrunas, kas varētu būt parādījušās. Manuprāt, e, norādījums, ka arguments, ka uh, ūdens ir uh, publiska uh, publisks labums ir jāņem vērā, un tāpēc aicinu paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu. Paldies! Eh, nākošais runātājs eh, deputāts arī iespaldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos pateikties lūgumu rakstiesniedzējiem un vēlos norādīt, ka Uh, dzirdētais liek apšaubīt uh, Spānijas tiesu kompetenci, un es to nevaru pieļaut. Un līdz ar to es pilnībā nepiekrietu prezentācijai pēc būtības, kas izskanēja šodien. Šeit ir augstākās tiesas lēmums, kas ir Spānijas augstākā justīcijas instance. Un šeit ir pat nevis atzinums, bet lēmums. Un augstākās instances uh, lēmums dalībvalstī netiek pārskatīts, un šeit Turtas un kungs eh, vēlējās apšaubīt šo, šo spriedumu. Eh, tas izklausās pēc joka, tiek kā augstākā tiesa pārskatīt augstākās tiesas lēmumu, jo vairāk nav nekādas instances virstās. Vai anulētu savus? <coughs> es nevēlos par to sīkāk pat izteikties pār tiesu spriedumiem. Tie netiek pārskatīti Eiropas parlamente. Dalībvalsts šajā gadījumā Spānijas augstākās tiesas lēmums nevar tikt pārrevizēts eh, Eiropas parlamentā. Ja kāds vēlas iet uz augstāko instanci, instanci varat to iet Spānijā, augstāks instants varat, varat vērsties augstākā instants tiesā Eiropā, bet nevis Eiropas parlamentā. Eh, pa Eiropas parlaments nevar pārskatīt Spānijas tiesas E, lēmumu. Otrkārt, Ei e, Eiropas parlamenta kompetence nav pārskatīt tiesu lēmumus, un e, beidzot mēs atvērtu šeit pilnīgi po populistisku pieeju, ka tie augstākās tiesas lēmums būtu pārskatāms. Es vēlos norādīt, ka pārsūdzības iespējas ir izsmeltas un pilnīgi skaidrs, ka e, šis lūgumraksts ir jāslēdz un mums vairs nav jāzaudē laiks e, tā sakarā. Un ja kāds vēlētos e, vērsties vēl augstākā instancē, tad nevajag vērsties uzmanības pievēršanai šeit, bet doties uz augstāku instanci. Spānijā iespējas ir izsmeltas, augstākā tiesa ir augstākā instance. Urtas un kungs. Mm. Es vēlējos tikai norādīt, ka anulēšana augstākajā tiesā ir pilnīgi normāla procedūra. Šeit pastāv risks, kā mēs slēdzam lūgumu rakstu, un pēc tam augstākā tiesa anulē pašu savu spriedumu. Jūs jau sacījāt, ka e, ir augstākās Katalonijas un augstākās tiesas lēmums. E, manuprāt, vajadzētu mazliet pagaidīt, eh, lai šis jautājums tiek atrisināts un pēc tam pieņemt lēmumu. Tas ir mans arguments un domāju, ka saprātīgs. Paldies, Arijas kungs. Es uzstāju vēlreiz, ka eh, komisija ir izteikusies, ir lēmums, kas ir nepārsūdzams, un tāpēc nav vairs uh, Eh, pārsūdzības iespēju, un mums nevajadzētu zaudēt vairs laiku šī lūguma raksta eh, sakarā. Paldies! Eh, tagad noslēgumam divas minūtes lūguma rakstiesniedzējiem. Paldies visiem kuri, deputātiem, kuri pievērs šodien mums mūsu jautājumu uzmanību un pauda savu viedokli. Mēs vēlētos sniegt komentāru šajā sakarā. Pirmkārt, viss šis process balstās uz 53. gada, kas ir Franko laikā līgums pār ūdens e, ieguvi, kas nebija pietiekams, lai e, nodrošinātu ūdens apgādi Barcelonai, un tāpat e, vēl viens uzņēmums, e, e, viens no līdzējiem lūdza anulēt e, spriedumu, un pēc tam jau uh, Eh, Arijas kungs, eh, mēs šeit neapstrīdam, eh, neapstrīdam Spānijas tiesas lēmumu, bet sniedzam datus. Tāpat ir bijuši lēmumi par hipotekāriem kredītiem, kas ir tikuši pārskatīti. Un, ja mēs runājam par pārskatīšanu, tāpat norādu, ka astoņu gadu garumā šis uzņēmums ir noslēdzis ūdeni, uh, 75 tūkstošiem ģimeņu laupot tām tiesības uz ūdeni. Paldies! Un mēs esam uzklausījuši priekšlikumu e, un parlamentārās grupas. E, mēs turpinām saņemt informāciju. Ir četri. Uh, lēmumi no Spānijas augstākās tiesas, nevis viens, bet četri, un man ir jautājums. Vai jūs e, pārzināt šo pārsūdzību um, anula, anulēšanai? Vai jums tāda ir zinām? Mēs zinām, ka ir viena no pusēm lūgusi anulēšanu. Aksiona ir iesniegusi prasību anulēt šo uh, lēmumu, jo uh, uzskata, ka process turpinās Eiropas uh, iestādēs. Mēs nevēršamies Eiropas parlamentā, lai tas apstrīdētu Spānijas tiesas lēmumu, bet lai parlaments pievēršas jautājumiem pār brīvo konkurenci, ko, uh, uh, uh, par ko diskutē citas. Uh, instances. Es vēlos skaidri norādīt, ka lūguma rakstu komitejā netiek pārskatīti nepārsūdzam lēmumi. Šādi ja šāds nepārsūdzams eh, lēmums augstākajā tiesa instancē ir pieņemts, lūgumrakstu komisijā tāda kārtība ir pieņemta, mēs eh, šādus lūgumrakstus slēdzam. Un turklāt šeit ir klāts divas lielākās eh, parlamenta grupas - sociālistu un, un, un tautas partijas grupas. Uh, Eh, pieturas eh, lūguma rakstu komitejas lēmumiem. Cits jautājums ir eh, konkrēti par uzņēmumu Agos de Barcelona un par to, ko lemj Spānijas tiesa. Jūs esat iekļāvuši uh, otru lūgumu rakstu šajā lūgumu rakstā, kas ir brīvā konkurence. Ja jūs vēlaties runāt par brīvo konkurences prūdeni ne tikai Spānijā, bet jebkurā uh, dalībvalstī, tas ir jāiesniedz atsevišķi, jo šis jautājums ir saistāms ar uzņēmumu Aguas de Barcelonā un uh, Eh, kuras sakarā tiesvedība ir beigusies. Tāpēc eh, prezidentūras priekšlikums, ņemot vērā mūsu rīcībā sošo informāciju, to, ko mēs saņēmām no komisijas un no lielām divām politiskajām grupām, mm, būtu slēgt šo lūgumu rakstu. Cits jautājums jau ir, ka jūs iesniedzat lūgumu rakstu, kas ir kopumā uh, kā jau to norādīja komisija pār e, eh, valsts iepirkumiem un brīvo konkurenci ūdens apgādē. Gan Spānijā, gan citās dalībvalstīs. Šis jau būtu cits lūgumraksts. Es jau sacīju, ka ir vairāki lūgumraksti eh, par brīvo konkur eh, konkurenci, bet jūsu konkrētajā gadījumā attiecas uz uzņēmumu Agvas de Barcelona. Uh, un tā sakarā ir pieņemts tiesas lēmums. Tāpēc eh, lūgumraksts ir izsmēlis savas iespējas. Lūgumrakstu komitejā ir visa informācija par četriem nepārsūdzamiem tiesu spriedumiem, un tāpēc mūsu priekšlikums būtu uh, to slēgt. Dod vēl vārdu Urtasun kungam. Man ir priekšlikums es atsaucos uz esošo lūgumu rakstu par Aglas de Barcelona. Bet ir arī lūgums anulācijai. Varbūt būtu uh, saprātīgi pārbaudīt, ka šāds anulēšanas pieteikums ir e, iesniegts, pēc tam to izrunāt ar koordinatoriem, un tas būtu mans ietikums. Es to saku tāpēc, ka varat izrādīties, ka ja gadījumā uh, augstākā tiesa pieņem anulācijas eh, eh, pieteikumu, un mēs to slēdzam šeit, tas nebūtu pareizs risinājums. Vajadzētu pagaidīt mazliet un pēc tam pieņemt eh, lēmumu starp koordinatoriem. Un tādā gadījumā argumenti būs perfekti pamatoti. Paldies! Ja neiebilstat, Salīva kungs arī mani klausās ar tūkojumu palīdzību ja neiebilst neviens manam priekšlikumam, dot maksimāli vienu mēnesi lūgumrakstu iesniedzējiem, jo viņi ir interesētā pusē, lai viņi iesniedz šo anulēšanas prasību, un pēc tam mēs nododam koordinatoriem jautājumu. Mans priekšlikums ir slēgt to, bet piešķirot mēnešu termiņu, precīzi vienu mēnesi Eh, anulēšanas prasības iesniegšanai. Un, ja pēc mēneša mēs šo eh, lēmumu saņemam, tad koordinatori lemj par lūgumu raksta slēgšanu vai atstāšanu. Eh, mēs varam piekrist. Arī ieskungs. Tā mēs rīkosimies. Tā kā mēs nesam ies, iesnieguši anulācijas prasību, mēs jautāsim, vai kompānija mums sniedz šādu informāciju. Mēs nevaram nosūtīt vēstuli eh, trešajai pusē, kas nav klāt šeit. Tas nozīmētu datu uh, direktīvas pārkāpšanu. Es dodu jums mēnesi, ņemot vērā arī Jurtas un kungs sacīto, un atgādinu, ka mūsu procedūra vienmēr, ne tikai kamēr es šeit strādāju, bet no iepriekšējiem uh, Eh, sasaukumiem. Ja ir dalībvalsts augstākās tiesu instances lēmums, tad lūgumraksti tiek slēgti. Paldies! Es tikai vēlējos norādīt, kā mēs to zinām no komunikāciju līdzekļiem un mūsu rīcībā. Mēs nekad neesam eh, bijuši kontaktā ar šo uzņēmumu. Mēs mēģināsim tomēr šo informāciju iegūt. Jums Jūsu rīcībā ir viens mēnesis. Jums ir jāsaprot, ka e, pa, man par šādas pretprasības iesniegšanu nekādas informācijas nav. Man ir tikai informācija par četriem nepārsūdzamiem spriedumiem. Vai vēl arī ieskungs bija? Es saprotu, ka šis lēmums tiks pieņemts automātiski, ja lēmum, kad lēmums tiek saņemts. Jā, ir viens mēnesis un e, pastāv līdz ar to iespēja to atvērt no jauna. Šobrīd uz vienu mēnesi lūgumraksts tiek slēgts, un pēc tam koordinatoriem būs iespēja to uh, Eh, atvērt no jaunas. Līdz ar to paldies visiem, paldies lūgumu rakstiesniedzējiem un pārējiem skatīt darba kārtības punktu 21. punkts. Tas ir. We are going to do a change. Vamos a pasar al... Mēs uh, pārējam pie 21. punkta. Nē, uz 22. punktu saka priekšsēdētāja, jo man šķiet, ka lūguma rakstiesniedzēji ir itāļi, jo 21. punkts vēl nav ieradies, un mēs varam uzreiz skatīt 22. Skatām 22. un ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Mēs esam uz 21. ieradušies. Uh, Ir ļoti daudz deputāti, kuri vēlas piedalīties, bet viņi šobrīd atrodas Simko komitejas balsojumā un lūdzu desmit minūtes pagaidīt, tāpēc mēs samainām kārtību. Ok. <laughs> ok, bienvenūti. Esiet sveicināti, un mēs skatām šobrīd 22. punktu, kas ir lūguma raksts 0811, ko iesniedzis Giovanni Cortezi no Itālijas asociācijas Rinnovamento Demokratiko Demokratiski atjaunoti pār projektu, kas skār divu Sevezo upes um, uh, dambju projektus. Lūgum rakstiesniedzējs, kur ir. Ak, tā, man likās, ka tie esat jūs. Ah, ok, ok, ok, ok. Lujā un PowerPoint and we have to. Tā tad būs. Uh,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 Tutto a posto? Sì? Ok, uh, benvenuto e lei ha 5 minuti. Jūs rīcība ir 5 minūtes jūsu lūguma rakstu izklāstam. Sì. Il, il micro, il micro. Un ieslēdziet mikrofonu. Buongiorno, sono Giovanni. Labdien, man sauc Giovanni Cortese. Esam lūguma rakstā autors par šo jautājumu, tātad par, um, par rezervāru izbūvi. Un te jāņem vērā trīs uh, lietas. Eh, pirmkārt, ir runa par, uh, te, par uh, tehniskajiem aspektiem, par veselības aspektiem, par slimībām, kuras uh, te var izraisīt ja šī izbūve, un uh, par pilsoņu interesēm. Par pirmo jautājumu. Uh, no tehniskā plāna mēs redzam vairākus tādus kritiskus punktus. Parko dela Kruāni, tātad Grāni parks, e, tas ir tāds ekoloģisks koridors mūsu reģionā. Un nu, 17 hektāri no parka varētu tikt iznīcināt e, izbūves e, rezultātā. Un tāpat arī ūdens. Uh, līmenis šeit, šeit ir, būs augstāks nekā, nekā pat labā, un nu, līdz ar to nav skaidrības par um, tātad ģeoloģisko stāvokli. Nu, ģeoloģiskā barjera var tikt uh, sagrauta. Tāpat arī šis baseins ir visai tūrs uh, arī um, cilvēku apdzīvotiem rajoniem, tur ir arī lielveikali un tā tālāk. Un uh, cilvēku veselība arī nav aizsargāta. Tātad, kādas ir šīs veselības problēmas? Roberto Borgi, aktieris 18. gada oktobrī, tātad izklāstīja informāciju, ko um, tātad, uh, viņš bija apācis attiecībā uz savu upes uh, ūdeņiem, uh, ko viņš bija pētījis 12. un 13. gadā. Un viņš uzskata, ka šī rezervāra izbūve var um, izraisīt eh, smagas veselības problēmas, eh, tā skaitā vēzi, dažādas alerģijas, eh, tetrahloretelēns var noplūst nu, un dažādas citas skaitīgas vielas. Tāpat arī aromātiskie mm, poliūdeņu raži, kas ir kancerogēnas vielas, tā, kancerogēnas un toksiskas vielas. Tāpat arī sevis vēl upes eh, ūdeņi. Tātad um, satekot šajā rezervārā var izraisīt īpašas problēmas. Uh, bioloģiski kritiski jautājumi tālāk. Mm, doktori Marina Kortēzi, tātad uh, mikrobioloģijas doktori, ir veikusi pētījumus un uh, viņi izceļ trīs uh, vielas uh, DCM. Uh, kas ir kancerogēna viela, indīga viela, un tāpat tā, tā nu, tā šķidra viela viņai nav tāda bezkrāsaina, bet tāda saldu smaržu, ļoti nestabils savienojums, un ļoti bieži tā tiek izmantota ķīmiskajā rūpniecībā arī, cien, nu, nu, šī viela var, nu, nu plūst arī ne tikai ūdeņi, bet arī, arī, arī izsliekot gaisā, un eh, tas eh, var sastādīt lielu risku, tā skaitā arī dzīvniekiem. Augstās temperatūrās eh, var tāpat arī izsliekot indīgas vielas, piemēram, ūdeņš horīts un tā tālāk. 19. gadā mainot direktīvu 97 tātad, par uh, ierobežojumiem šādu produktu tirdzniecībā. Un šī viela ir iekļauta sarakstā kā kaitīga viela, tāpat arī uh, vēl citas kancerogēnas vielas, um, kas var nokļūt pārtikas ķēdē caur uh, augu saknēm. Tāpat arī tā ir dažādas endokrīna sistēmas grāvējvielas, un uh, tās atstāja uh, visnotaļ negatīvu ietekmi uz cilvēkiem un uz reproduktīvām spējām. Tas var izvērstīt leikēmiju, uh, Eh, un, un tāpat arī glik, eh, glikocīns eh, var noplūst šajos ūdeņos, kas ir tātad direktīvā 6787C e iekļauts kā kaitīga viela, kairinoša viela, R41 viela, R54 toksiska viela, kas ir bīstama cilvēkiem un ūdens videi. Uh, Nu, tāpat arī citi tātad, veselības parametri var tik ietekmēti augsts asinsspiediens, sirds um, problēmas. Tātad, un, un, un, uh, dažādas enzīmes tāpat arī uh, ir iespējams, uh, kad noplūdīšu šajā ūdenī. Un, 280 miljonu sots tika uzlikts ASV. Tātad, um, līdzīgā gadījumā par izraisītajām nāvēm. Pēc 18. gada um, tātad uh, bija jauni pavērsieni, tika anulēts iepriekš noslēgtais līgums, izsludināts jauns konkurss, un uh, jauns tātad cits uzņēmums, ATI, uzņēmuma grupa ieguva tiesības veikt šo izbūvi. Nu, tagad patiesībā ir spēkā divi līgumi bet tikai viens ir saņēmis finansējumu. Vienā no tiem ir runa par to, ka um, sevi savu upes uh, piesārņotie ūdeņi, uh, šo piesārņojums ir palielinājies patiesībā. Nu, šeit jūs redzējat uh, attēlā 400 cilvēku demonstrāciju, tad ar ritiņiem izbraukuši demonstrācijā, lai, lai protestētu. Šāds protests notika arī 18. gadā. Mēs pieprasām, lai sevis upe tiktu attīrīta, ūdeni tiktu attīrīti. 2006. gada tātad lēmums tiktu ievērots un lai tas tiktu īstenots nekavējoties bez vilcināšanās. Man ir vairāk jautājumu. Vai gan tās nav neatņemamas svētas cilvēku tiesības pretendēt uz veselības aizsardzību? Un vai valsts iestāžu pienākums nav to nodrošināt un aizsargāt cilvēku veselību. Šajā gadījumā mēs redzam, ka cilvēktiesības ir pārkāptas, un mēs pieprasām, lai kaut kas tiktu darīts lietas labā, lai um, šīs un nākamās uh, paaudzes uh, varētu saņemt adekvātu veselības aizsardzību. Paldies! Uh, komisijas vārdā senjora, tātad Laura Līnī kundze lūdzu. Paldies, labu rītu! projekts, uz kur atsaucas logumrastā iesniedzējs, ir tad ietilpst uh, ūdens pamatdirektīvas uh, uh, darbības jomā. Atbilstoši šai direktīvai tādi jautājumi, kā um, dažā projekta ietekme uz veselību, uz, uz gruntsūdeņiem, uz uh, dabu. Un, nu, un, jāņem vērā un jāskat dažādas uh, alternatīvas tātad konkursu skaitā, bet uh, gala izvēlas tāpēc alternatīvām un lems par to, vai uh, atsevišķi projekti ir autorizējumi vai nē, nu, galējais lēmums uh, ir tā balstu kompetencē. Jāatzīmē, ka tas ir atsevišķs individuāls projekts, kur uh, komisija uzskata, ka dalībvalstu iestādēm pašām ir jālem par to, kāda ir situācija un nepieciešams gadījumā jājaucas. Komisija koncentrējas uz eh, vis tādiem vispārīgiem principiem savā darbā, uz eh, sistemātiskiem eh, es normu pārkāpumiem, un šeit jāsaka, ka tādi nav novērojami. Komisija arī apšauba, vai nu, varbūt šī procedūra te ir ievērota un, un attiecīgais ziņojums. Lai valsts iestādēm jānodrošina, lai, lai ietekmes uz vidi izvērtējumi būtu kvalitatīvi. Un uh, turklāt ir arī uh, runa par, par, uh, par piekļuvi tiesām ties, uh, un uh, iespēju tad, tad uh, attiecīgās iestādes iesūdzēt tiesā ir nepieciešams. Iestātie dokumenti liecina par to, ka tiešām ir uh, dalība, tad, tad attiecīgās tiesas, Itālijas tiesas. Uh, um, tiesā ir nonākušas lietas par to, un tur ir apšaubīta tieši ietekmes uz vidi izvērtēšanas procedūra. Uh, tribunālē Superiore de Lakve, tātad tiesā tie nonāca, bet tika noraidīti. Tiesa to noraidīja, un līdz ar to komisijā nav nekādiem slapšābīt eh, lēmums, ko pieņemušas eh, dalībvalsts tiesas. Lūguma raksta autors tāpat arī pauž bāžas par eh, piesārņojumu, sevis upes tātad piesārņojumu. Ūdens pamata direktīva šai sakarā ir mm, diezgan konkrēta. Lai valstīm jāsagatavo upens, upes baseina pārvaldības plāna balstoša direktīva, kurā jāatļauj pasākumu, kas nodrošina to, ka visi um, virsēmas ūdeņi atbilst noteiktam statusam direktīvā. 2015. gads ir termiņš, kas noteikts direktīvā, bet atsevišķos gadījumos, lai valsts var, uh, var šo um, termiņu pagarināt, lai sasniegtu attiecīgo mērķi. Un uh, mūsu rīcībā esošā informācija. Un, uh, tātad, attiecīgi, po um, apgabala um, apsaimniekošanas plāns, ko Eiropas arī sevi zaupa liecina par to, ka Itālijas uh, iestādes izmantoja šo iespēju, ko pavērš uh, direktīva. Un uh, viņi arī apņēmušies nodrošināt labu ekoloģisko stāvokli sevis upē līdz uh, 27. gadam. Un pagaidām mums uh, nav nekāda pierādījuma par to, ka attiecīgi tiktu pārkāptas ūdens pamatdirektīvas normas. Uh, Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzējs runā par atbilstību tātad eh, notekūdeņu attīrīšanas direktīvai. Nu, trīs pārkāpuma procedūras iesāktas pret Itāliju par šīs direktīvas pārkāpumu. Cits starpā par arī Lombardijas reģionā. Komisija eh, noteikti sekos līdzi notikuma attīstībai šeit eh, pārkāpuma procedūras ietvaros, lai nodrošinātu to, ka, lai šie pārkāpumi tiktu novērsti. Noslēgumā. Balstoties uz šiem apsvērumiem, komisija negrasās uh, turpināt izmeklēt uh, šo jautājumu tālāk. Paldies! Ok, thank you. Paldies, Salīva kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Par šīs lietas sakarā es nevaru piekrist komisijas nostājai. Jo šeit ir runa pār mūsu ekosistēmas būtisku sastāvdaļu, kas ļoti lielā mērā ietekmē mūsu sabiedrību. Un līdz ar to tas ir jautājums visai svarīgs Lombardijai un Eiropas komisija no izklāsta veselu rindu ar procedūrām, tā skaitā ietekmes izpēdi, un pēc tam e, e, vieš šaubas par to, vai šīs procedūras ir pienācīgi ievērotas. Šīs sabiedrības grupas tiek pakļauts lielam spiedienam ar, ar sabiedrības grupām, es domāju, šo uh, vietu iedzīvotājus, uz, eh, kurus projekts, uz kuriem projekts attiecas. Un viņi turpina izjust eh, šo parādību negatīvo ietekmi. Es aicinu lūgumu rakstu paturēt atvērtu. Un komisiju spērt attiecīgus soļus, lai varētu pasargāt eh, šo pakalpojumu sniegšanu. Šeit ir runa par cilvēku tiesību ievērošanu, tāpat par Lombardijas reģionu pasargāšanu, un mums ir, ir arī jāpārsūta šis uh, lūgumraksts uz uh, eh, NV komiteju. Paldies, nākošais runātājs. Paldies. Eh, vēlos pateikties kolēģiem, kur aicina paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu. Būs no tā nāk otrā uh, parakstītāju klausīšana, kurā šis jautājums tiek skatīts. Milānā jau eh, ilgāku laiku. Šis jautājums ir ļoti būtisks, un tam nav pienācīgi sekojušas pašvaldības, jo tās nevēlējās uzklausīt iespējams alternatīvas risinājumus. Uh, parakstītāji un citas asociācijas tomēr iesniedz alternatīvus priekšlikumus, kurus administrācija neuzklausīja. M mēs eh, zinām, kā Milānas eh, apgabalā Sevezo upe pārplūstu, tomēr pašreizējais risinājums neņem vērā uh, Eh, stāvokli uz vietas. Turklāt šeit būtu runa par to, ka tiktu betonēta teritorija, kas jau tā ir pārklāta ar betonu, un ir jāmeklē līdz ar to ilgtspējīgāki un adekvātāki risinājumi. Eh, runājot pār upes paplašināšanu lietas gadījumā, tāpat arī ir uh, ūdens attīrīšanas jautājums. Nu, ir nepieciešams garantēt, lai uh, ūdens uh, būtu tīrs. Un, uh, dārgie kolēģi, paužu nožēlu, ka uh, komisija norāda, ka viss ir kārtībā, un labs uh, ūdens stāvoklis, ūdens stāvoklis jau bija jāsasniedz 15. gadā, bet tas ir atlikt šobrīd uz nezinām nākotni. Kā uh, pieļaut eh, šādu atlikšanu uz tik vēlāku laiku un tālāk par projektu kā tādu runājot? Es vēlos atgādināt to, ka šīs ūdens krātuves ir milzīgas. Šobrīd pat lemējas tādas nevar pateikt, vai būs viena vai divas ūdenskrātos, ir ļoti daudz neskaidrību, bet šīs ūdenskrātos tiks izraktas raktā 17 hektāru zaļās zonas. Eh, un Milānai, kas jau ir tik tālu betonēta šobrīd ar tik lielu entropītu vēl, eh, ko tik lielā mērā ietekmē atmosfēras parādības. Milānas ziemeļos gaiss ir ļoti sliktas kvalitātes, un atņemt Milānai zaļo zonu vēl papildus, turklāt Milānā tiek, ne, netiek respektēta gaisa kvalitātes direktīva, un eh, Tāpēc būtu pilnīgi absurdi vēl papildus izbetonēt kādu zaļo zonu jau šā, eh, šajā jau tā apbūvētajā eh, apvidū. Turklāt eh, par gruntsūdens piesārņošanu šāds risks ir jānovērš, jo tas apdraudētu sabiedrības veselību ņemot vērā to, ka ir klātesoši tik daudz uh, eh, toksiskās uh, un kaitīgās vielas, ko jau norādīja lūguma rakstiesniedzējs. Tāpat šajā projektā, manuprāt, ir izpalicis patiesas dialogs ar eh, pilsoņu piedalīšanos. Uh, Lēmēji iestādes izturējās stūrgalvīgi un neuzklausīja. Uh, iedzīvotājus. Un līdz ar to es aicinu šo lūgumu rakstu paturēt atvērtu. Mēs jau pagājušā gadā nosūtījām eh, Lombardijas lemēju iestādēm eh, vēstošajā sakarā un saņēmām manuprāt, neticama atbildi no Lombardijas, norādot, ka e, e, parakstītāji cieš no Eh, ne manā, ne mana cūka, ne mana drūma sindroma, un mēs uzskatām, ka šeit ir runa par eh, vidas veselību. Turklāt Milānas pašvaldība uz mūsu vēstuli vispār neatbildēja. Tāpēc, manuprāt, šis lūgumraksts ir jāpatur atvērts un arī jānosūta no eh, lūgumrakstu komitejas eh, vēstules Milānas pašvaldībai un eh, Lombardijas reģiona kompetentajām iestādēm. Tāpat ir amatā jaunā komisija ar Ursulu Vanderlejenu priekšgalā, un mēs ceram, ka jaunās komisijas priekšlikumi būs tādi, kuri lielāku uzmanību pievērš vidas un klimata jautājumiem, un kā šie solījumi arī tiks turēti, eh, runājot pār teritoriju aizsardzību. Paldies, un tagad uz divām minūtēm dodu vārdu lūgumu rakstiesniedzējiem. Noi riteniamo una. Paldies. Mums ir tāda sajūta, ka nu, ne tikai šie rezervāri ir būtiski. Mums ir jāaizsargā zeme un cilvēki, kas dzīvo um, šajā apkārtnē, ir daudz dažādi iespējami risinājumi, bet uh, Viņi koncentrēs uz vienu vienīgu risinājumu šo rezervāru izbūvi, izrokot milzu bedres, bet eh, svarīgākais, par ko ir runa, ir pilsoņu veselība. Un ļoti žēl, ka jārok šīs bedres. Bet uh, Mums galvenokārt jāstraucās par veselību, un tieši tāpēc mēs arī pie jums vēršamies. Jo uh, attiecībā uz cilvēku veselību projekta veidotāji nav pievērsuši tam pietiekamu uzmanību. Un uh, vietējās pašvaldības Lombardijā vienkārši nemaz nav uh, ieinteresējušās par pilsoņu veselības jautājumu. Viņi uz to ir raudzījušies tikai kā ar, ūdeni saistī, ar ūdeņiem saistītu projektu. Un faktiski pilsoņi ir nostādīti faktu priekšā. Un ko mēs lūdzam? Mēs lūdzam saglabāt šo cilvēku vai aizsargāt šo cilvēku veselību. Un uh, Nu, manā vecumā es jau varētu domāt, nu, kas tad tur, es jau esmu padzīvojis, bet eh, es domāju par saviem bērniem un mazbērniem. Paldies! Paldies, un esam uzklausījuši lūgumrakstu iestiedzēju komisiju un parlamentu deputātus, un eh, mēs aicinām paturēt eh, atvērt lūgumrakstu, nosūtīt informāciju NV komitejai un no jauna nosūtīt vēstules Lombardijas un Miljonas, uh, Milānas uh, pašvaldībām, lai uh, lūgtu precizējumus par pasākumiem, kas ir veikti šajā sakarā, ņemot vērā saņemtos uh, informāciju. Paldies lūgumu rakstiesniedzējiem, un tagad varam atgriezties pie 21. punkta kas ir lūgumraksts numurs 08652018, ko ir iesniegus Kap Kapana Jotova no Bulgārijas uh, eh, pār struktūru fondu izmantošanu un investīcijām uh, Bulgārijām. Jūsu rīcībā ir 5 minūtes lūgumraksta izklī, izklāstam, un pēc tam beigās būs 2 minūtes galvārdam. Cik būs runātāji? Divi no jums. Katram būs 2,5 eh, minūtēm. Jūs varat sadalīt runas laiku savā vidū. Uh, hi, my name is. Uh... Sveicināti, esmu uh, eh, Neta Mirčeva. Es aiz atstā, aizstāju Kapkona Jotovu, jo viņa nevarēja šodien ceļot. Un es novēroju, kas notiek ar uh, cilvēku ar invaliditāti aprūpi Bulgārija kopš 2005. gadā, kas pašlaik notiek. Bulgārijas valdība izmanto Eiropas struktūra fondus un, un citus investīciju fondus, uh, lai uzbūvētu grupu mājas eh, bērniem ar invaliditāti un veciem cilvēkiem ar invaliditāti. Un eh, Bulgārijas kontekstā tas nozīmē, ka um, vecā stila institūcijas, pa, kā bērnu nami un, un aprūpes nami, tiek aizstāti ar jaunā, jauniem Nu, un nelielām grupu mājām tiek izmantoti, um, izmantot šī pieeja. Un šāds grupu mājas tiek celtas pēdējo desmit gadu laikā. Tas maina veco institucionālo aprūpas namu kultūru, uh, bet uh, ņemot vērā, ka daudz institūcijas ir, eh, ja mēs salīdzinām izmērus un metodas, kas tiek piemērotas, tad atšķirības ir ļoti mazas. Attiecībā uz bērniem eh, šis eh, ir veiksms tāds tikai tajā gadījumā, ka bērni ieraug dzīvi ārpus institūcijas sienām, taču bērniem joprojām tiek liektas uh, pamatiesības, un viņi tāpat paliek izolācijā, un eh, mēs vēlamies aiztaupīt viņiem šo te eh, traumu. Te runa ir par eh, celtniecību un nevis par, nevis rūpēm par cilvēkiem, un te mums ir īsts video. Um, there is some sound there. However, uh, these pictures are uh, made, uh, this video made. Nu, e, šis video no pagājušā gada oktobra, kad starptautiskās organizācijas, pērnesacības organizācija ceļoja pa Bulgāriju, es piedalījos šajā apmeklējumā un redzēju to visu personīgi. un man jāsaka, ka ir vērojami spīdzināšanas elementi un bērni tiek atstāti novārtā. Visas šīs vietas izskatās ļoti skaistas no ārpuses, bet tās ir briesmīgas iekšpusē. Un pēc desmit gadiem um, investējot šajās grupu mājās bērniem, un jauniešiem valdība gatavojas eh, vēl eh, izmantot eh, fondus, lai pieaugušiem veidot tādas pašas grupu mājas, un pašlaik ir plānā būvēt 68 šādas grupu mājas, kas būtu domāta aptuveni 1020 cilvēkiem, nav garantīja, ka viņu situācija uzlabosies. Cilvēki no vienas institūcijas faktiski tiks pārnesti uz citu, bet tas tiek atbalstīts Eh, ar Eiropas Savienības fondiem. Es turpināšu. Es paskaidrošu nedaudz juridisko fonu. Eh, ja mēs runājam, eh, nu, dokumentos, protams, invalīdu tiesības tiek aizsargāts ar veselu virkni konvenciju un starptautisku tiesību aktu. Uh, Īpaši te gribu minēt pamatiesību konvencijas 19. pantu, kur detalizēti ir izskaidrot konvenciju, tad bērnu tiesību konvenciju, pamatiesību konvenciju ar attiecīgiem pantiem 26. 4. invaliditātes stratēģija 2010-2020 un citas, eh, nu, citi tiesība akti. Nu, visi tie aizsargā eh, cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības, bet es gribētu paskaidrot kaut ko par piekto komentāru un grupu mājām. Tur ir teikts, ka grupa mājas ir īpaši bīstamas. Uh, Eh, bērniem, eh, kuriem nav iespēju dzīvot ģimenēs, un šīs grupu mājas nav eh, ģimenes aprūpas aizstājies. Mums ir rekomendācijas nebūvēt jaunas institūcijas, un tieši nepārkāpt cilvēku tiesības ir svarīgi veidot alternatīvas un investēt tajās, lai atbalstītu cilvēkus, lai viņi dzīvotu kopienā. Un uh, vajadzētu arī nodrošināt pieju eh, un iespējas cilvēkiem, kas atstāja institūcijas dzīvot sabiedrībā, nodrošinot attiecīgus individuālus pakalpojumus. Mums ir trīs minūšu video, ja jūs mums ļausiet, mēs to parādīsim. Possible? If there is a sound. Nedzirdu, diemžēl, atbildi, ja ir skaņa.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 Nu, mēs visu uzmanīgi skatījāmies un pievēršam uzmanību bērnu situācijai ar īpašām vajadzībām, īpaši Bulgārijā. Ir bijušas noteiktas izmaiņas, kops, nav liela izmaiņa kopsavilkumā un tajā, ko mēs eh, jau iepriekš eh, minējām, bet uh, Es, protams, negribu teikt, ka nebūtu daudz kas jādara un būtu jārīkojas, nebūtu steidzam jārīkojas, bet Bulgārijā Eiropas komisija vēlas atbalstīt procesu, kas e, vislabāk atbalstītu iespējas e, neatkarīgai dzīvei un e, aktivitātēm kopienās, ir 43 miljoni infrastruktūrai, vairāk kā 150 miljonu ir investēts tieši bērni, bērnu aprūpē bet no astoņiem tūkstošiem bērniem, kas dzīvo institūcijās, pieci tūkstoši ir atgriezušies ģimenēs un pie radiniekiem, un 2000 bērni ir auģu ģimenēs, un, un ja mani skaitļi ir pareizi, apmēram 2500 bērnu ir ģimenes tipa aprūpē un 600 eh, bērni ar īpašām vajadzībām un 149 mazās eh, grupu ģimenes mājās. Un šis, šie 149 eh, miljoni finansē audžu ģimeņu aprūpī, preventīvas met metodes, eh, lai varētu no, novērst institucionalizāciju, eh, tiek finansēts apmācības, eh, mums ir projekti, lai atbalstītu jauniešus kas atstāja institūcijas, lai varētu veidot nākotni, lai viņi saņemtu konsultācijas un atbalstu. Uh, un līdzekļi ir procesa atbalstam un tiešām ar eh, mērķi atbalstīt pakalpojumu daļu un alternatīvas aprūpas iespējas, un tas ir protams, nesaku, ka nav vajadzīgi nekādu uzlabojumu, un arī attiecībā uz pieaugušiem šis process tikai sākas, bet finansējums jums tas ir diezgan liels, apmēram 150 miljoni patronāžas aprūpē, veselības aprūpes pakalpojumiem mājās, personīgā palīdzība un tā tālāk. Tā kā, lūk, nu, ja mēs skatāmies kopumā uz visu pasākumu plānu, tad 43 miljoni infrastruktūrai un rehabilitācijai un 300 miljoni pakalpojumiem, lai e, varētu īstenot vislabākās alternatīvas. Un es vēlētos varbūt te nedaudz niansētāk izteikties. Jā, mēs redzējām ļoti uh, emocionālus attēlus, bet ir notikusi izvērtēšana. Par to, kas eh, ir eh, pēdējā programmēšanas periodā izdarīts, un daudzas no šīm mazajām grupu uh, mājām ir finansētas no Eiropas saimnības uh, līdzekļiem. Uh, Un tur ir teikts, ka uh, lietotāja dzīves apstākļi ir ievērojami uzlabojušies, jo tiek uh, pasni, pie, nodrošināta medicīniskā aprūpe, labākas uzturs, uh, eh, fiziskās nodarbības, kas nodrošina kvalit efektīvākus dzīves apstākļus šiem bērniem. Protams, ka ir rekomendācijas, kā labāk uzlabot apstākļus, kā individuāli izvērtēt katra bērna vajadzības, uzlabot pakalpojumu kvalitāti, bet kopumā aina nebūtu nav tik ļauna. Un e, arī no personīgā viedokļa var teikt, esmu apmeklējusi divus ģimeņu e, centrus, man kolēģi apmeklēja piecus citus, tātad kopā apmeklējam septiņus. Uh, Un varu teikt, es eh, tiešām uz man lielu iespēju atstāja tas, kā šie bērni eh, dzīvo, un man bija iespēja apspriest, un viņi ir integrēti kopienās, un ka sākumā tas bija ļoti sarežģīti, jo ir grūti atvērt, eh, nu, teiksim, panākt to, ka kopienā dzīvojušie atveras eh, šiem bērniem, bet es redzēju, ka tas tiešām notiek un eh, redzēju daudz interaktivitātes. Nu, varbūt, ka tas nav pārstāvniecisks piemērs, bet mēs esam centušies eh, paši redzēt situāciju un bija liela apņēmība uzlabot šo bērnu situāciju Un eh, bērni tiešām saņem atbalstu un ir priecīgi dzīvot kopā. Pirms es dodu vārdu, es gribu norādīt, ka š, uz savu jautājumu, cik es saprotu, šie ir bērni, kas nav vecāka aprūpē, bet valsts aprūpē. Es vēlējos noskaidrot, vai šajos centros esošie bērni ir e, ģim, e, pārvietot no ģimenēm, jo ģimenēm nav pār viņiem aizbildības. Vai kāds var atbildēt man uz šo jautājumu komisija vai kāds cits? Es saprotu, bet, protams, ir pieredzējušāki cilvēki, valsts nevarēja rast viņiem iespēju augt ģimenēs vai viņu stāvokļa dēļ viņi nevar tādās augt. Tāpēc eh, tie ir bērni, kas ir valsts aprūpē, kuriem nav, par, kuriem nav vecākās bildnības, un, lai, lai virzītu pareiz lūgumu rakstu, un eh, iesniedzēji vēlas maksimālu atbalstu uh, lai šie bērni varētu tikt ievietoti aizbildņu ģimenēs. Es gribēju tikai precizēt šo jautājumu. Manuprāt, svarīgi ir saprast to, kā bērni sistēmā atrodas valsts aprūpē, bet ja jūs runājat par šādu nošķiršanu no ģimenēm. Tāds mēs vēlamies, lai uh, Tā vietā, ka izveidotu jaunu nošķiršanu, mēs eh, dotu iespējiem eh, bērniem augt iekļaušā ideja. Ne tāpēc, ka bērni nevēlas, eh, vecāki nevēlas šos bērnus, bet tas ir vairāk šo apsvērumu dēļ. Vai varu piebilst? Vairums bērnu ir no ģimenēm ļoti trūcīgām un nav atbalsta šīm ģimenēm, kuras nevarētu aprūpēt uh, savus bērnus. Stiprināt aprūpi, uh, eh, papildu aprūpi bērniem ar invaliditāti Bulgārija praktiski nepastāv. Un ir dažas ģimenes, kuras vēlētos varbūt turpināt bērnu aprūpi, bet e, iespēju trūkuma dēļ vienkārši tas tā viņam nav iespējams. Tagad es sāku saprast labāk lūgumu rakstu un stāvokli uz vietas un sālīma kungs. Paldies priekšsēdētāji. E, ģimenes e, mīlestība aprūpe, sirsnība. Uh, Tad, kad mēs runājam par šādajā, šādām parādībām, kas skar vismazāk, mazāk aizsargātos. Un, ja šīm personām netiek nodrošināta aprūpe, tad viņiem nebūs neviena paša. Es saprotu grūtības, kādas pastāv tādās valstīs kā Bulgārija, lai pārietu no bērnam sistēmas uz mazāka izmēru bērnu izmitināšanas iespējami. Es to apzinos, bet es uzskatu, ka ir jāveido spēcīgāka stratēģija, lai aprūpētu personas ar invaliditātes stratēģija, kas ir stiprāka, efektīvāka, ambiciozāka. Ir Eiropas fondi, kuri ir paredzēti, lai izpildītu vislabākās prakses. Es pilnībā saprotu lūgumu rakstiesniedzējus, kas ir mūsu vidū, kuri norāda, ka Eh, ir bijis patiesi kvalitatīvs eh, lēciens no valsts bērnu namiem uz mazākām aprūpas iestādēm, bet tas nav vēl līdzējis, un mēs redzam, eh, kādi ir apstākļi video, mēs redzējām tos šajos aprūpas namos, kas ir izveidoti pateicoties Eiropas fondiem, un es aicinu komisiju, lai tiktu izveidots stabilāks plāns tam, lai mūsu parakstītie līgumi un konvencijas. Un mēs šajā komitejā saņemam ļoti daudz jautājumu invaliditātes sakarā, un ka dalība valstis saņem savā rīcībā vairāk instrumentu šādiem gadījumiem. Mēs redzējām Bulgārijas lietu attiecībā uz mm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet ir ļoti svarīgi izveidot efektīgāku stratēģiju Eiropas līmenī, lai varētu aprūpēt personas ar invaliditāti un nodrošināt to kvalitatīvāku. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, paldies lūgumu rakstiesniedzējiem e, par to, ka mēs varam runāt par šo tematu. Ir ļoti grūti runāt par šiem jautājumiem bez emocijām, saskaroties ar šo institucionalizēto vardarbību pret vismazāk aizsargātaģiem. Eh, īpašās eh, iestādes ir vietas, kur nepastāv tiesības. Šīs personas dzīvo eh, nomaļas no sabiedrības, viņiem netiek piešķirtas tās tiesības, kas ir paredzēts invalīdiem invalīdiem eh, Eiropas Savienība 18. gadā īpašais eh, referents Katalīna Sāra eh, lūdza atcelt pilnībā īp, šādu īpašo aprūpas iestāžu pastāvēšanu, jo tas ir pretrunā ar pamatiesību hartu. Pāreja no institucionalizētas aprūpes uz uh, Tuvinātā pruvi ir ilgs process, bet tas nedrīkst kalpot par iegānstu, lai tu, turpinātu pastāvēt iepriekšējās iestādes. Gadu gaitā Bulgārija ir veikusi dezinstitucionalizācijas procesus, pārvietojot bērnus uz uh, E, citiem punktiem, bet, kā jau norāda referente, es baidos, ka šīs jaunās aprūpas vietas e, netiks e, galā ar segregāciju, kas pastāv Bulgārijas sabiedrībā. Tad, kad personai nav izvēles, kur, kā un kā, ar ko dzīvot, un kad tā tiek ievietota, pārcelta no lielākas uz maz, mazāku institūciju, tad mēs nevaram runāt par deinstitucionalizēšanu. Tā ir vienkārši izolēšanas politika un uh, eh, invalīdu tiesību pārkāpuma. Šodien mēs runājam par Bulgāriju, bet jāapzinās, ka šāda prakse pastāv vairākās dalībvalstīs. Eiropas fondi tiek uh, aizvien vairāk izmantoti jaunu institūciju, tā saucamo mazo izveidošanai. Tas notiek Ungārijā, Rumānijā, Igaunijā, Portugālē, Polijā, Austrijā un citur. Ir jāpārtrauc šī prakse un jārespektē Eiropas eh, un starptautiskās tiesības. Turklāt, strādājot Empel komitejā, es pasvītroju to, ka ievietošana šādā iestādē mazāk ir atkarīga no invaliditātes līmeņa kā no sociālās struktūras. Francijā, piemēram, 70 procenti bērnu jau 14 gadu vecumā mācās parastajās skolās, un tas ir at, Turpat e, tas skar tikai 40% no mazāk labvēlīgām ģimenēm. Tāpēc mums ir jāpanāk tas, kā tiek ievērotas visu tiesības un iespējas. Paldies! Nākošais runātājs. Yeah, thanks, um, for... Paldies par iespēju izteikties. Saka Klāgen Sēpēnes kundze, es neesmu šīs komitejas locekle, es darbojos Emplu komitejā, bet eh, cilvēki ar invaliditāti. Patstāvīga dzīve liecina par to, ka politika balstās uz cilvēktiesībām. Pastāvīga dzīve ir atkarīga no individuāliem un vidas faktoriem, kas dod iespēju cilvēkiem ar invaliditāti kontrolēt pašiem eh, savu dzīvi. Pakalpojumi, kas tiek sniegti institūcijās, um, nu, netiek uzskatīti par, par tādiem kopienas līmeņa pakalpojumiem, un tie neļauj cilvēkiem dzīvot pat stabīgu dzīvi. Nu, nevienu institūciju nu, nevar uzskatīt par īsti labu. Apvienotā nācija konvencijas 5. pantā sacīts, ka nedz liela mēroga iestādes institūcijas, kurās ir vairāk kā simts rezidentu, nedz eh, mazākas aprūpas iestādes, kurās ir 5 līdz 8 aprūpējumi. Un pat ne, individuāls aprūpas mājas nevar uzskatīt par uh, patstāvīgu tādu dzīves modeli. jo tur ir vērojami zinām institucionalizācijas elementi. Ir svarīgi uzsvērt, ka nav nekāda iemesla, nav, nav nek nekāda aizbildinājuma cilvēktiesību pārkāpumiem, to nevar attaisnot. Un tas uh, ir bieži bie, nu, daudz, kurš šajās institūcijās vērojams. Pārceļot aprūpējumus no lielākām uz mazākām aprūpas iestādēm, tomēr nevar uzskatīt par pastāvīgas uh, dzīves uh, nodrošināšanu, un to arī nevar uzskatīt par deinstitucionalizāciju. Patiesi tā ir reinstitucionalizācija. Tā pārkāp ANO un starptautiskās tiesības. Pārceļot cilvēkus no mazākām un lielākām uz mazākām institūcijām, nevar uzskatīt arī par tādu pārējais eh, posmu risinājumu. Ja pierādījumi, kā daudz bērnu, kas ir pārcelti uz mazākām aprūpas mājām, tur tā arī paliek. Deinstitucionalizācija ir garš un sarežģīts process, bet to nevar izmantot kā aizbildinājumu, kā, kā ieganstu, kā jūs arī, mm, ciemā kolēģi, pieminējāt kā, kā to dara daudz eh, valdības. Un tas ir tā turpinājums pēdējos 20 gadus. Nedrīkst pieļaut, ka dalība valstu vai ES līdzekļi tiek izmantot šādai segregācijai vai izolācijai. Tomēr Bulgārijā un arī dažās citās valstīs tas notiek. Bulgārija bieži tiek piesaukta kā tāda parauga prakses eh, eh, valsts, bet nu, šāda praksa nebūtu pieejama nekur ir kaut kā jā, jārīkojas lietas labā, un te nav runa tikai par kādiem tehniskiem vai procesuāliem jautājumiem, par, par līdzekļu piemērošanu, izmantošanu, ir runa par konkrētu cilvēku dzīvēm, ir runa par cilvēku pamatiesību pārkāpumiem. Paldies! Paldies, Kosas kungs, lūdzu! Paldies priekšsēdētājiem! Kolēģi, nu jāsaka, ka jautājums ir ļoti smags. Šis lūguma raksts ir tiešām tāds ļoti emocionāls un, un, un smags. Te ir grūti palikt vienaldzīgam. Mēs redzējām šos video klipiņus, Un es uh, zinu, par kuru organizāciju runa. Tad es nu, pazīstams ar šiem cilvēkiem, gadiem ilgi esam uh, kontaktējušies, jo viņi aizstāv uh, cilvēku ar invaliditāti tiesībām, un es viņiem par to arī sirsnīgi pateicos. Vēlas mums ir šeit būt uh, prātīgiem un apdomīgiem. Mēs neizmasīsim, ka centrālā un austruma Eiropa atsevišķos aspektos uh, nu, diemžēl, krietni atpaliek no Rietumē Eiropas, runājot par deinstitucionalizāciju un jauniem aprūpas veidiem. Protams, ir nepieciešams daudz uh, līdzekļu un enerģijas, arī tādu personīgu, varbūt, resursu. Bet ar, tas, ar ko esmu saskāries, liecina par to, ka Bulgārijas iestādes nu, kaut ko jau mēģina darīt. Es uzmanīgi ieklausījos um, tajā, ko stāstīja kolēģis, un, un, un sekoju līdz prezentācijai. Es domāju, ka ka visdrīzāk Bulgārijas iestādes eh, darbojās labticīgi. Tām bija labi cēli mērķi, diemžēl tie, tie netika izpildīti. Aicinu turpināt kontaktēties Bulgārijas iestādēm ar šīm eh, nevalstiskajām organizācijām, kas aizstāv invalīdu intereses, jo bez viņu palīdzības eh, šajos procesos labu rezultātu nebūs. Nu, mēs zinām, ka Bulgārijas varas iestādes varbūt nav gana padziļināti piegājuši šiem jautājumiem. Varbūt šis uh, dialogs uh, ar starp valdību attiecīgajām iestādēm nav īpaši kvalitatīvs, un līdz ar to arī vai tie pasākumi ir bijuši tādi, varbūt formāli, un, uh, un tie nebūtu nenāk par, par labu pašiem, pašiem šiem cilvēkiem. Mums arī jāskatās un, un jāpalansē tas, vai uh, Bulgārijas uh, iestāžu rīcība atbilst starptautiskajām tiesībām. 2012. gadā es strādāju pie um, padziļinātām um, ziņojuma, pētījuma par, par, uh, par tātad to, kā kohēzijas un sociālie, sociālā fonda līdzekļi tiek apgūti. Un tur ir ļoti strikti normatīvi, ļoti strikti priekšnoteikumi, kuros, uh, pie kuriem var, var saņemt šos līdzekļus. Un tomēr dalībvalstīm ir zināma manevra iespēja. Un tas ir droši vien arī svarīgākais. Dalībvalstīm un uh, kopienām un es kopā ir jādiskutē, lai rastu labāko veidu, kā, kā nodrošināt nu, optimālu aprūpes sistēmu savās valstīs. Es domāju, ka šī, šis lūgumraksts jāpatur atvērts, jāpatur spēkā, un es ceru, ka varbūt arī mēs varētu mm, saņemt kādu atbildi no Bulgārijas valsts iestādēm, kādu vēstuli vai, vai, vai, vai citu dokumentu. Es labprāt uzzinātu viņu viedokli, viņu skatījumu uz šo problemātiku. Un pēc tam, kad saņemsim attiecīgu informāciju no Bulgārijas eh, varas iestādēm, tad mēs varētu atgriezties pie šī jautājuma izskatīšanas šeit. Tad mēs eh, varētu varbūt izdarīt papildus eh, spiedienu uz dalību valsti, lai adekvāti izmantotu ES līdzekļus. Atklāt sakot, es nu, nevaru arī tā, tā sirds rokas apliecināt, tātad liekot apliecināt, vai Bulgārijas iestādes ir adekvāti izmantojušas ES līdzekļus vai nē. Tā kā gaidīsim informāciju no. Bulgārijas valsts iestādēm. Tad uh, varbūt arī detalizēta informācija no komisijas, ko viņi domā par šo jautājumu. Un tad varbūt arī lūguma rakstiem būs iespēja to izanalizēt un pakomentēt, un uh, aina būs skaidrāka. Es domāju, ka svarīgākais šeit būtu tiešām sagaidīt, ka, ka lai Bulgārijas iestādes eh, reaģētu un bez tam skatīsimies, kā, kāds viss tālāk attīstīsies. Paldies! Thank you. Paldies, eh, Kanita kungs, eh, paldies, eh, priekšsādātāji. Nu, jautājums ir ļoti tāds personīgs un emocionāls man, par, man pašam, jo esmu strādājis ar bērniem ar, ar invaliditāti jau vairākas desmit gadus. Un 90. gados es biju viens no brīvprātīgiem, no volontieriem, kas specializējās tieši uz mēģinājumiem uh, integrēt bērnus ar smagu invaliditāti sabiedrībām. Un viena lieta ir zin, skaidri. Ja ir tā tiešām ļoti apņem, uzticīga un uh, aprūpe, tad, tad uh, šīs aprūpes ietekme uz, uh, uz bērnu ir tiešām milzīga, ievērojama, lai panākt uh, neapturamu progresu. Bērni, kurus mēs redzējām šajā video klipiņā, viņi nav nolemti šādai dzīvei. Uh, Jā, viņiem ir nopietna, nopietna traucē, nopietna invaliditāte, bet uh, viņi var sasniegt uh, daudz vairāk un, un, un um, progresēt daudz straujāk nekā mēs redzējām. Es domāju, ka šim lūgumrakstam jāpaliek atvērtam un uh, turklāt mums ir nepieciešama arī rūpīga analīze. Rūpīgi jā, jāpaskatās, tad, tad, vai šāda tipa projekti Bulgārijā un citās valstīs tiešām ir nu, adekvāti. Un pats svarīgākais ir um, mums jā, jāizanalizē pats modelis kā tāds. 90. gados, kad mēs eh, strādājām ar institucionalizētiem bērniem, tādiem bērniem, kas atradās aprūpas šajās iestādēs, nu, tas bija vēl tāds uh, komunisma laika mm, mantojums, parasti šī, šie aprūpas nām atradās kaut kur dziļ, dziļos laukos, un tagad, mums nu, ap citu, uh, Es esmu sociāli, na, mūsu parlamenta sociālo lietu komitejas priekšsētāja vietnieks, tad Bulgārijā, tā kā es diezgan nu, labi zinu, kas, kā lietas attīstīšās, bet, nu, faktiski mēs redzam tagad, ka tad modelis ir tas pats. Nu, jā, nu šie aprūpas nami ir daudz, daudz mazāki, nu, nu varbūt uh, šķietam izskatās labāk, bet patiesībā modelis ir tas pats un nekas labāks tur nav. Ja tiek piesaistīti milzīgi Eiropas un darbās līdzekļi, uh, kas tiek nu, tērēt šādai, šādai viltus integrācijai. Nu, es, tam, es to nevaru atbalstīt. Ja, ja bērni saņem pat patiesu tādu reālu uh, rūpspilnu nu, palīdzību, tad, tad rezultāti neizpaliks ne Bulgārijā, ne citās valstīs. Paldies, Demitinam kungs. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Pārslēgšos uz uh, savu dzimto valodu, bulgāru. Kolēģi, Jāsaka, ka nu, nav nekas daudz ko piebilst pie tā, ko mēs te dzirdējām, mm, tā, ko kolēģi sacīja. Nu, vēlos tikai atbalstīt izskanējušos uh, komentārus. No komisijas mēs dzirdējām, ka nu, zināms progress jau nu ir panākts, bet uh, es ļoti labi zinu, kāda ir situācija uz vietām. Un uh, vēlos sacīt, ka neskatoties uz uh, to, ka šai programmai piešķirti būtiski līdzekļi, nu, tāds um, panākumi nav, nu, un deinstitucionalizācija uh, nav realizējusies uh, Bulgārijā. Vismaz ne tā, kā mēs parasti to saprotam, ne tā, kā Eiropas pilsoņi to saprot. Nu jā, šie lielie bērnu nami, jeb aprūpas nami ir slēgti, tomēr tā rezultātā mm, cilvēki, kas tur atradušies, bērni, kas tur atradušies, nav sociāli integrēti. Viņi tikai pārcelti no, no lielākām institūcijām uz mazākām. Uh, Es pilnībā piekrītu lūgumrakstu autoriem. Jā, varbūt, ka dzīves apstākļi ir maķinīti uzlabojušies, bet, eh, bet eh, nu, reālā dzīves kvalitāte šiem nabaga bērniem nav uzlabojusies. Es domāju, ka lūgumraksts ir pamatots un tam ir jāpaliek eh, atvērtam un gaidīsim Bulgārijas valdības atbildi. Paldies! Nu, varbūt pusminūte jums tad lūguma rakstā autoriem vēl kādai īstai reakcijai. Tātad īstam tādam secinājumam, lūdzu. Lielas paldies un pateicamies visiem. Ja, nu, uzsvērt, ka pārējie šajām mazākajām institūcijām ir tā, tāds kvalitīvs sots priekš, būtu nepareizi. Būtībā situācija ir tāda pat kā pirms 20, 30 gadiem. Cilvēki tiek pārcelti uz mazākām institūcijām, bet eh, tiek pārkāptas viņu cilvēktiesības un starptautiskie standarti. E-, es līdzekļus nedrīkst tērēt eh, šādām programmām, kur tiek pārkāptas cilvēktiesības. Un tas notiek ne tikai Bulgārijā, bet arī, arī citās es dalību valstīs, ne tikai Centrālajā un Austrum Eiropā, bet arī Rietum Eiropā. Un uh, izcelt Bulgāriju kā tādu paraugu prakses piemēru, nu, tas ir pilnīgi nepareizi, jo tas tikai uh, Uh, sekmēs cilvēktiesību pārkāpumus citviet. Tam jāpieliek punkts, es līdzekļi ir jāizmanto, lai aizsargātu cilvēku ar invaliditāti tiesības. Mums ir bijusi arī tiesas lieta par šo situāciju Bulgārijā, tie tādā nav un galā, un skatīsimies, kāds tad būs uh, rezultāts. Lies paldies! Paldies, esam uzklausījuši lūgumu rakstiesniedzējus, uh, esam uzklausījuši komisiju un um, mūsu komitejas deputātus. Paturēsim lūgumu rakstu atvērtu un nosūtīsim vēstuli Bulgārijas eh, valdība caur eh, eh, pastāvīgo pārstāvniecība attiecībā uz praksi, kāda tiek piemērota attiecībā uz dezinstitucionalizāciju, neatkarīgas dzīves nodrošināšanu un piemērotu dzīves apstākļu un mītņu e, nodrošināšanu. Un tagad eh, arī lūgsim komisiju, lai tā informē to, kā tiek garantēts tas, par ko mēs dzirdējām šodien un kā jūs esat iecerējuši atbalstīt ar finansējumu Bulgārijas valdībai, lai, lai tā īstenotu nepieciešamās pārveides. Mēs dzirdējam jau no deputāta Kosas par to, ka Eiropa pielieka uh, Eh, pūliņus ziemeļos, dienvidos, austrumos, rietumos, tā skaitā pateicoties komisijas atbalstam, lai varētu turpināt sniegt atbalstu caur fondiem šādai transformācijai, lai bērni varētu dzīvot ģimenēs un saņemt eh, nepieciešamo uh, atbalstu. Līdz ar to paturēsim lūgumu rakstu atvērtu un arī uh, apzinoties to, ka Bulgārijas valdība strādā pareizā virzienā. Tāpēc atstāsim to atvērtu. Piecas sekundes. Ja jūs rakstat vēstuli Bulgārijas valdībai un komisijai, tad būtu pareizi definēt neatkarīgi dzīvošu uh, dzīvi un iekļaušanu jo nereti šie jēdzieni tiek nepareizi interpretēti. Jā, tā arī mēs rīkosimies, un līdz ar to mēs esam pabeiguši skatīt šo lūgumu rakstu un varam pāriet pie 23. punkta, kas ir lūgumu raksts numur. Raksts. Uh, 0145, 2019, ko ir iesniedz Ismails Antonio Lopes Pēres no Spānijas. To pārstāvot organizāciju Ambiental Peton de Lobo, jeb uh, kurā ir runa par investīciju bankas aizdevumu uzņēmumam Grenalija Biomas Power, kas atrodas Lakoruņā. Vispirms dodu vārdu lūgumu rakstiesniedzējiem. Nē, vispirms dodu vārdu komisijai. Paldies! Esam izskatījuši, izanalizējuši šo lūgumu rakstu, vai vēlaties, lai mēs tad to šo analīzi jums stādam priekšā? Jā, vai viss kārtībā? Tātad lūguma raksta autors pauž bāžas. Uh, par eh, ietekmi uz vidi, kāda būs šim projektam, par tā ilgspējību. 50 megavātu elektriskā biomasas eh, tātad elektrostacija Galīcijā. Esam izskatījuši informāciju, ko sniedz eh, investīcija banka. Un prasības, kāda tā ir izvirzījusi, proti pilna atbilstība koksnes regulē, regulējumam, tā, tā kā arī piemēram ilgspējības kritērijiem atjaunām energo resursu tiesību aktos. Un nu, tāpat arī certifikācija, certifikācijas schēmas, eh, kā FSC, piemēram, tāpat arī, eh, arī eh, biomasa, kas importēta no Eiropas Savienības, pretā netiks izmantota. Mēs saprotam, ka ir zināmas bāžas par biomasas eh, izmantošanu, elektroenerģijas ražošanām un ilgspējības viedokļu raugoties, un mēs vēlamies precizēt, ka nu, pārskatītā jau atjaunīgās energoresursu direktīvas eh, tātad versija, kas tiks transparenti dalība valstīs līdz 21. gada jūnijam. Nu, tajā ir eh, daudz stingrāk ilgspējības kritērija kas attiecas uz visiem uh, bioenerģijas uh, lietotājiem, tā skaitā arī uz uh, elektroenerģijas un siltumražotājiem. Un tur arī konkrēti ilgspējības kritēriji attiecībā uz, uz meža biomasu. Lai nodrošinātu, ka jebkura biomasa, kas tiek izmantota enerģētikā, nu, pār noteiktam slieksnim liela apmēra iekārtām, tā, tas tātad ir, kas vairāk nekā 20 megavati. Un, Un tas attiec arī uz šo elektrostaciju. Nu, tai būs jāatbilst šiem jauniem ilgspējības kritērijiem. Nu, tā kā mēs izskatījām lūgumrakstu un uzsveram, kā biomasas ilgspējība tiks nodrošinātā, tā sekosim tā līdz šī pārskatītā atjaunīgo energoresursu direktīva ar saviem kritērijiem to nodrošinās. Paldies! Thank you much indeed! Uh... Paldies! paldies. Paldies Eiropas komisijai par uh, šiem skatrojumiem. Es redzu, ka, nu, lūguma raksta autors uh, nav ieradies. Bet, uh, protams, uh, mūsu kolēģiem, kolēģim uh, Kaņam kungam ir iespēja izteikties. Lūdzu, paldies! Uh, Priekšlikums, mans priekšlikums ir paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu. Paskatīsimies tomēr tuvāk, kas tur par lietu. Ir bijuši tik daudzi lūgumu raksti saistībā ar biomasas izmantošanu elektrostacijās, no Siemens jau ir kaut kā noteikti sistemātiska problēma ar to, kā šīs iekārtas, kā šīs stacijas strādā visā Eiropā. Es domāju, ka mums nepieciešams eh, tuvāk panākt šos procesus, jo biomasa ir ārkārtīgi svarīga izdevējā, tas ir svarīgi, lai sasniegtu mūsu politiskos mērķus enerģētikā, un nu, tāpēc mums ir jābūt drošiem, ka šeit nav nekādu tādu konfliktu, tātad, ka, ka vietēji iedzīvotāji arī pozitīvi raugās uz šādām stacijām, jo nu, nevis tur tā, tā ir. Um, daudz kur vēl tāda skepse, tāpēc uh, aicinu šo lūgumu rakstu paturēt atvērtu un rūpīgāk sekot līdzi um, jautājumiem uh, saistībā ar biomasu arī turpmākajos uh, lūgumu rakstos, ko mēs varētu saņemt. Lielas paldies! Um, paldies par šo tādu, svarīgo ierosinājumu! Nu, tad ar to arī noslēdzam mūsu īsās diskusijas. Vai pirms tam tomēr vēl kāds vēlētos izteikties? Ja nē, tad uh, varam vienoties, varam piekrist jūsu priekšlikumiem. Un uh, diskusijas par šo jautājumu turpināsim nākotnē. Jā, tad, eh, bet šis lūgums paliks atvērts. Ļoti labi, paldies un uh, varam pāriet pie nākamā lūguma rakstā numur. Uh, 143 eh, Alejandro Blasko Sančes no Spānijas to iesniedz eh, Reāla pašvaldības domas eh, vārdā par neizmantotu atkritumu poligonu slēgšanu un vidas atjaunošanu Reāla reģionā, tātad Valencijā. Pirmkārt, vēlos uh, uzsvērt, ka lūguma raksta autors uh, nav ieradies. Uh, Dēl Kastījo uh, kungam no komisijas vārds lūdzu. Paldies, kom priekšsādētāji. Labu rītu visiem. Šis lūguma raksts to mēs saņēmām pagājušajā gadā un. Šo, par šo apstākļu informējām arī Valencijas eh, attiecīgo reģionālu iestādi. Saņēmām informāciju par šiem diviem eh, sacījumus atkritumu poligoniem, kas tie, tiek slēgti reģionā pērnā gada oktobrī. Un eh, attiecīgi arī informējām pašvaldību par šo informācijas apmaiņu par, par secinājumiem. Atgādināšu šeit, ka Te ir runa par diviem uh, atkritumu poligoniem. Viens ir sadzīves atkritumiem, un otrs ir uh, rūpnieciskajiem bīstamiem atkritumiem. Runājot par pirmo, šis poligons ir uh, slēgts un uh, nošogots. Un jāsaka, ka tur ir Eh, nu, ir eh, zināmi, zināmi, zināmi noplūde un gāzes tiek, tiek eh, vāktas, tātad gāzes sadzināšanai ir attiecīgi iekārtas, bet problēma šo poligonu ir tāda, ka 12. gadā Biedas inspekcija šajā reģionā pieprasīja reāli pašvaldību, kur atrodas šis poligons, informēt viņus par teritoriju slēgšanu kā noteikts nu atļaujām. Nu, diemžēl šī informācija tā arī nav saņemta pagaidām. Attiecīgais tātad inspekcijas dienests to joprojām gaida. Nu, šī iemesla dēļ tad šis lūguma raksts ir nu, līdz sarosīties attiecīgām iestādēm un reģionālās kompetentās iestādes. Šī ģeneralitāte ir apsolījusies tad vēlreiz eh, nu, pārskatīt eh, eh, šo situāciju, sazināties ar pašvaldību, lai tad informācija par šo, šī poligonu slēgšanu un rehabilitāciju tiktu nosūtīta. Un tad otrs šis bīstamo atkritumu poligons. Nu, tur ir vairāk problēmu. Ir, pirmkārt, ir uzsāktas divas disciplināra lietas. Viena 2004. gadā jau par šī poligona slēgšanu un rehabilitāciju. Un to vajag. Mēs tikām informēti, ka darbs nevarēja veikt, jo atkal reāla pašvaldība tos nav atļāvusi. Nu, tā kā šeit ir divi iesaistītās puses - pašvaldība, reģionālā pašvaldība, kas ir uzņēmusies iniciatīvu pieprasīt to, lai tiktu ievērot nu, tiesību akti. Un atkal Tad 2013. gadā tika uzsākta paralēla disciplināra lieta. Un tā ir hidrogrāfiskā inspekcija to, to ierosināja, ņemot, nu, baidoties, ka būdrabu laikā izmantotie materiāli varētu nonākt eh, kontaktā ar, eh, ar, ar, eh, ar tad, upes ūdeņiem, kas tur netālu tek. Un abas disciplināra lietas Nu, tā arī vēl nav noslēgušās, nav rezultātu. Nu, un ģenerāli tāda iestāde informēja, ka mm, attiecīgie būvdarbi nav veikti pagaidām. Tādēļ viņi turpinās koordinēt šajā lietā iesaistītos dalībniekus. Nu, tas ir viss, ko komisija pat labāk var zināt šai komitejai. Paldies! Mēs paldies komisijai par sniegto informāciju. Rodrīgas Peņēra kundze vārds. Lūdzu. Favor. Muchísimas gracias. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisijai par sniegto. Uh, ziņojumu un par eh, veikto darbu. Es uzstājos sociālistu grupas darba, eh, vārdā un eh, pat esot no Valencijas un pārzinot šo problēmu, un kura ilgst nu jau Eh, vairākus gadus attiecībā uz abām atkritumu izgāstuvēm, gan uz eh, pilsētas atkritumu, gan uz toksisko atkritumu izgāstuvu. Eh, nav nekādu šaubu par to, ka daudzu reālas iedzīvotāju bažas ir par to, ka tiek pie ka tika pieprasīts slēgt eh, šīs izgāstuves un uzsākt eh, apkārtējās vidas eh, reģenerāciju, bet mēs vēlamies zināt, vai lūgumraksta iesniedzējs Alejandro Blasko Sančes. Tas, kas mūs pārsteidz, bija mm, pašvaldības vadītājs, un nekas nekavēja viņu rīkoties savā laikā. Saskaņā ar mums sniegto informāciju 12. gadā, eh, kad iesniedzējs vēl bija pašvaldības vadītājs, vides dienests, kurš eh, ir atbildīgs eh, Valencijas ģeneralitāte nesaņēma nekādu informāciju pār šo izgābu, izgāstu slēgšanu. Un bez tam mums uh, satrauc tas, ka eh, no, ka 2007. gadā municipalitāte liedza licences eh, darbiem eh, šajās izgāstuvēs un teritoriju īpašnieks norādīja, ka nebija iespējams nekādā veidā rīkoties tobrīd, kā arī to norādīja jau tikko komisijas pārstāvs. Tāpēc mēs esam nobažījušies pār šī apvidus vides kvalitāti, pār piesārņojumu, eh, kas var ieplūst arī jūrā, un mēs uzskatām, ka iesaistītajām pusēm, kas ir pašvaldība un zemes īpašnieks, ir steidzumā jāpabeidz visas darbības, lai varētu izpildīt vides normatīvus. Tāpat piebildīšu arī, ka no pašreizējās pašvaldības ir pēdējo nedēļu laikā panāktas nepieciešamās licences, lai slēgtu e, toksisko izgāstuvi un lai e, varētu uzsākt vides reģenerāciju, apmežošanu un arī uh, gaismas enerģijas uh, centrālas izveidošanu. Ņemot vērā to, eh, kas ir paveikts, eh, es aicinu pārbaudīt eh, gan no komisijas puses, kas ir paveikts, un no Valencijas municipalitātes puses, mūsuprāt, ir tomēr šos apstākļus ņemot vērā, ir svarīgi paturēt lūgumu rakstu atvērtu. Paldies! Paldies eh, deputātei! Un Kāņēvkungs, paldies! Es gribu atbalstīt kolēģi jo, kā cīm redzam, lūguma raksts ir jāpatur atvērts, ir nepietiekama informācija lēmumu pieņemšanai. Paldies! Vai vēl kāds gribētu izteikties vēl par šo jautājumu? Nē, tādā gadījumā es domāju, mēs tad esam vienojušies, jo arī es piekrītu, kā. Ka ir jāpatur lūguma raksts atvērts. Un eh, arī mēs to sūtīsim vēstuli uz eh, Valencijas ģeneralitātes eh, pašvaldību, lai informētu mūs par šo jautājumu. Domāju, visi man piekritīs. Paldies! Un Tagad es piedāvāju mūsu nākošās sanāksmes laiku un vietu, un tas varētu notikt 16. martā, e, pulksten trijos, un mēs beigtu darbu 18.30. Kā arī nākošajā dienā, nākošā sanāksme 17. martā, pulksten 9. no rīta līdz pulksten 12.30 un turpinām darbu pēcpusdienā, sākot darbu 2.30 un tradicionāli strādājam līdz 18.30. Līdz ar to paldies visiem, vai ir vēl kādas piezīmes, komentāri, ne tādā gadījumā visiem pateicos par jūsu dalību šajā lūguma rakstu komisijas sanāksmē. Paldies!